Okazuje się, że w dzisiejszej przerwie jest sporo różnych ważnych wydarzeń. Nu kā izskatās, kolēģi, e, vienlaicīgi nosi, notiek vairākas ļoti svarīgi pasākumi un pat semināri, kas e, ir stipri līdzīgi e, tam jautājumam, kas ir iekļauts mūsu darba kārtībā. Un e, nākošais jautājums ir politikas departamenta pasūtītais e, pētījums un prezentācija par to lielop nozars es problēmas un iespējas piens un gaļa. Un e, kāda ir sasaistas starp abām šīm nozarēm un kādus izaicinājumus un kādas iespējas tas sniedz, kāda ir šā brīža situācija attiecībā uz krīzi Także na przyszłość, jeśli chodzi o e, możliwości. Un ir arī tāds ieskats e, nākotnē attiecībā uz nozares tālāku attīstību. Tā tad mums noteikti radīsies e, viela pārdomām. Mēs ļoti labi zinām, cik uh, Ļoti svarīgs ir lielopu sektors lauksaimniecības eh, nozarei, gan pienražošana, gan gaisa ražošana. Zinām arī, kāda ir ehm, šā brīža situācija piena tirgū, arī lielopu gaisa tirgū. Un, protams, ka mēs eh, vēlētos eh, tādu padziļinātu ieskatu nozares situācijā un attīstībā, un tādēļ mēs pasūtījām šādu pētījumu. Uh, mūsu ekspertiem. Es vēlētos eh, sveikt abus eh, mūsu viesus, eh, Riko Īles kungu un Roelu Jonganēlu no Vāgeningenas Universitātes Nīderlandē. Tā ir viena no vadošajām uh, universitātēm pētījuma jomā lauksaimniecības nozarēs. Un tādēļ lūkšu uh, viesus prezentēt savu pētījumu. Jūs to esat saņēmuši, tas ir, uh, pētījums ir divos sējumos. Vispirms ir pats pētījums un tad ir statistiskie pielikumi. Ja jūs varat katrs desmit minūtēs iekļauties, nu sadaliet varbūt eh, darba eh, kārtību savā starpā, un pēc tam mēs varēsim debatēt eh, ar deputātiem, un jūs varēsiet atbildēt uz jautājumiem. Nu, ja pie desmit minūtes nepietiek, tad nav tik strikti, jūs varat nedaudz pārsniegt šo laiku, tā kā lūdzu jums vārds. Paldies priekšsēdētāji, paldies par ievadu un laipni aicināti uz šīm sarunām šo uzklausīšanu par lokopības sekreto, sektoru. Mans vārds ir Riko Īle, un šis ir mans kolēģis Royals Jonganēls, kurš man ir vēl divi citi kolēģi kas arī pārstāv Vārnenīgas universitātes ekonomisko pētījumu nodaļu. Pētījums ir ļoti apjomīgs, un tādēļ mēs šeit koncentrēsimies uz vissvarīgākajiem punktiem. Mēs vēlētos pateikties par uh, eh, DJ Agri uh, atbalstu uh, attiecībā uz datiem, kas bija nepieciešami. Un prezentācijā koncentrēsimies uz šiem trīs galvenajiem punktiem. Vispirms runāsim par iespējām, kādas ir lokopības sektoram Eiropas Savienībā, tad mēs runāsim par izaicinājumiem nozarē, mm, ar tiem, ar kādiem tā ir sastapusies pēdējos gados un eh, kas ir gaidāms nākotnē. Un uh, eh, Rauls Jaunēls uh, eh, runās par politikas uh, iespējām un izvēlēm lopkopības sektorā. Un šajā kartē jūs varat redzēt, kādēļ ir ļoti svarīgi veikt uh, lokopības nozares reģionālo analīzi. Šī karte uh, rāda saimniecību skaitu, uh, kurās tiek audzēti uh, mājlopi, tas ir apmēram līdzīgi NAC 2 līmenim. Un, protams, ka tumšā krāsa nozīmē to, ka attiecīgajā reģionā lielāks skaits saimniecību uh, nodarbojas ar uh, lopu audzēšanu. Un gaišajā tonī iekrāsotās teritorijas nozīmē, ka, nu, līdz simts saimniecībām šajā reģionā tur lopus, bet tumši zaļie savukārt nozīmē, ka e, šis te saimniecības skaits ir pat lielāks. Un mēs lielā mērā pieturējamies pie šādas reģionālas pieejas, veicot savu analīzi. šeit mēs esam parādījuši um, dažas schēmas no pētījuma. Um, šādu grafiku ir daudz vairāk pētījumā, bet no nu, te mēs pastāstīsim, ko jūs te varat redzēt. Te ir uh, dalība valstu struktūra lopkopības sektorā uh, sadalīta klāta e, trīs saimniecību veidiem, e, kādi sastopam Eiropas Savienībā. Un e, augšējā līnija attiec uz specializēto saimniecību ieguldījumu, un kā redzat, te runa par 55 miljardiem eiro Un vislielākais pienesums šeit no Vācijas puses ar 11 miljārdiem, tālāk eh, Nīderlanda, Francija, apvienotā karalista un tā tālāk. Līdzīga aina ir arī eh, jauktajām saimniecībām ar specializētajām saimniecībām apvienojumā ar uh, parastajām audzēt, audzēšanas saimniecībām un apmēram 50% no ražošanas vērtības uh, lokopības sektorā uh, saržo extensive cattle sector, milk or beef or um, bovine meat production. Uh, Vācija, Francija, apvienotā karalista un Itālija, četras līdz piecas eh, valsts ir tās, kas saražo visvairāk eh, ražošanas vērtības šajā nozarē. Un 15 dalību valstis eh, ir tās, kas saražo lauvas tiesu no visas kopējā saražotā produkcijas daudzuma nozarē. un pārējās valstis dod tikai nelielu pienesumu šajā kopējā uh, ražošanas vērtībā Eiropas Savienības lokopības sektorā. Tālāk vēlētos uh, norādīt arī uz iespējām. Viena no lielākajām iespējām, neapšaubām, ir tās ļoti spēcīgā konkurētspējīgā pozīcija uh, pasaules piena tir, uh, produktu tirgū. Jūs redzat ekstra EU šo te um, kvadrātiņu, tas norāda uz uh, piena produktiem, kas tiek tirgoti ārpus Eiropas uh, Savienību. Un e, kopā ar e, Jaunzēlandi Eiropas Savienība ir e, viens no lielākajiem neto eksportētājiem Eiro, pasaulē. Un tās valstis, kuras darbojas pasaules tirgū, arī ir atspoguļojuši šajā grafikā, jo tā tad lielāka ir, lielāka ir šī te viņu aizņemtā uh, telpa, jo vairāk tās eksportē. Un Tad ir arī šīs divas krāsas, tumši zaļā un gaiši zaļā, un jūs varat redzēt, ka Eiropas Savienībai šeit tiešām ir uh, ievērojama dominējošā pozīcija. Nākošā iespēja ir tā, ka pēdējo desmit gadu laikā tā ir ievērojami guvusi labumu no tā, ka uh, Āzijā ir pieaudzis uh, pienproduktu imports. Un šeit tabulā no D līdz F. D aile rāda mērķu valstis pienproduktu eksportam no Eiropas Savienības. I aile savu, e aile savukārt dod uh, izmaiņas procentos eksporta vērtībā no Eiropas Savienības uz attiecīgo valsts salīdzinot 2004. un 2014. gadu. Un ALF norāda uz reģionu, kurā ir izvietotas mērķu valstis. un tādas valstis kā Pakistāna un Ķīna, kurās ir ļoti daudz iedzīvotāju, un kurās ir ievērojami, uz kurām ievērojami ir pieaudzis, kuras, kurās ievērojami pieaudzis imports, eh, Eiropas Savienības eksports ir desmitkāršojies pēdējo desmit gadu laikā. Vēl viena iespēja Eiropas Savienības laukopības sektorām ir stabils un pieaugošas uh, kauto dzīvnieku cenas. Un, un e, tas ir stabils process e, pēdējos 15 gadus, un e, šo gaļas cena ir bijusi stabilāka par piena cenām. Un jāsaka arī cenas līmenis konstanti pieaug, un šajā diagramā ir redzams ar šo te trakno melno, uh, līniju ir iezīmēta kaut to cūku cena par 100 kg, e, kas ir parādīts skalā labajā pusē. Un nākošās četras līnijas ir e, lielo, kautie lielopi, salīdzinot ar uh, cūku cenām kreisajā pusē. Un 91. gadā lielopu gaļas cenas bija par 50% augstāks nekā cūkaļas cenas, un 2015. gadā uh, lielopu cena jau par 200% pārsniedza uh, cūgaļas cenas. Tā kā uh, nestabilo piena produktu cenu periodā lielopu gaļa dod iespēju ražotājiem panākt noteiktu līdzsvaru. Vēl kāda iespēja, ko mēs esam identificējuši, ir ja ievērojams pieaugums ekstensīvā lopu audzēšanā 14 Eiropas Savienības dalību valstīs. Kā jūs redzat šajā diagrammā, šeit jūs varat redzēt uh, līniju, kas apzīmē zīdāmos teļus un ievērojam pieaugumu un kopš 2000. gada to skaits ir pieaudzis par 150% 15 Eiropas Savienības dalību valstīs, kas eh, nozīmē, kā ekstensīva uh, dzīdāmo ceļu audzēšana ir pieaug, pieaugusi ievērojami Eiropas Savienībā pēdējo gadu laikā. Bija vēl e, citas iespējas, kuras esam identificējuši, bet nebija laika to e, detalizēti izpētīt. Nozarē strauji pieaug jauno tehnoloģiju izmantošana, un tā savukārt palīdz pieaugt produktivitātei. Uh, Pieprasījums eh, globālā līmenī pēc eh, augstas kvalitātes lielopēļas produktiem pieaug, un Eiropas Savienība ir uh, nostabilizējusi savu augstas kvalitātes ražotāju tēlu un savu pozīciju tirgu un principā arī nostiprinājusi uh, savas izturību pret satricinājumiem, izmantojot arī jaukto uh, ražošanu, kas ir tāds uh, dabisks, stabili ienākuma nodrošinātājs atšķirībā no uh, strikti specializētas ražošanas, kāda ir vairāk raksturīga Rietuma Eiropā, uh, Eh, šī Austrumēropā vairāk raksturīga šī te jaukto saimniecību sistēma. Vēl kāda iespēja ir izmantot mēroga ekonomikas iespējas, ņemot vērā augsto pienlopkopības saimniecību koncentrāciju 15 eh, Eiropas Savienības dalību valstīs un uh, ņemot vērā arī negodīgo tirzniecības praksi piegāžu ķēdē piena lopkopībā. Un izējot no tā visa, es īsi vēlētos ieskicēt izaicinājumus, ar kādiem sastopas uh, lopkopības sektors pēdējos gados un kas uh, to sagaida nākamajos gados. Vispirms struktūrālās pārmaiņas. Piena cenu veidošanā, ko mēs piedzīvām kopš 2007. gada. Īpaši pieaugušā nestabilitāte e, kopš 2007. gada, un to jūs varat redzēt šajā te diagramā. Uh, un attiecības starp eh, mazāko uh, mēneša vidējo cenu un lielāko cenu gada laikā. Un kopš 91. gada pienam eh, stabiņš beidzas ar kaut kur mīnus 14%. Tas nozīmē, ka zemākā piena cena gada laikā laikā bija par uh, 13% uh, augstāka kā, zemākā augstākā cena, bet uh, gadu gaitā uh, šī starpība ir pieaugusi jau līdz 30%. Un līdz 2006. gadam atšķirība starp augstāko un zemāko cēnu vienā gadā uh, svaigam pienam un arī pārstrādātiem piena produktiem ir salīdzinoši stabila, bet sākot ar 2007. gadu ir ievēr, uh, novērojams jau ievērojams izmaiņas. Nu, vēl viens tāds uh, izaicinājums, sauksim to tā, ir tas, ka turpinās struktūrālas dabas pārmaiņas tieši ražošanas struktūrā, ir tīpaši ES 13 valstu grupā aizdītajos 15 gados. Ir tīpaši, ja runājam par uh, galvu uh, skaitu uh, piena saimniecībās, un šeit uh, dinamika ir skaidri uzskatāma šajā diagrammā, kur varat redzat, redzēt, kā kādi ir šie mainīgie, kāda ir dinamika kopš 2000. Uh, gada piensaimniecībās. Un te Eh, varat redzēt, kā, kā attīstās eh, piena govju skaits, eh, izslaukums no vienas govs ES13 e un ES15. Tumšā pārtrauktā līnija ir mm, viennozīmīgi lejupējoša ES13 grupā piena lopu skaits arvien samazinās, un 15. gadā šis skaits kritās vēl par eh, tātad sasniedz 30% kritumu salīdzinot ar 2000. gadu. Tumši zaļā līnija nepārtrauktā ir ES15 grupa, kur arī bija samazinājums līdz pat 2007. gadam. Tad šis kritums eh, piebremzējās un tad beidzamajos dažos gados lopu skaits ir pieaudzis ES 15 grupām. Vēl viens tāds, nu, izaicinājums dažu tipu saimniecībās, kas piedara, kas ir lopu saimniecības, ļoti lielā mērā ir pakļautas tam, ka ir, ir jāsaražo noteikts produkcijas daudzums, lai tās būtu dzīvotspējīgas. Lūk, A stabiņā ir eh, tie lielie saimniecību tipi un specializētās eh, piena saimniecības un gaļas saimniecības. Redzat, ka kopējais izlaides apjoms eh, naudas izteiksmē ir ap 70 miljardiem specializētājās lokopības saimniecībās. 22 miljardi un uh, F ailītē redzat, ka 81% no kopējā, kopējās saražotās vērtības specializētajās piena saimniecībās eh, to nodrošina produkcijas pārdošana, proti piena pārdošanas, kur pretī um, ehm, lokopības saimniecībās, nobrošanas saimniecībās di, divas trešdaļas no ieņēmumiem nodrošina tieši kaut ķermeņu pārdošana. Citādiem sakot, ja produkcijas mm, noieta cenas ir ļoti svārstīgas, tas tieši atsaucas uz šo uh, lauksaimnieku mm, ieņēmumiem, it īpaši specializēto piensaimnieku ieņēmumiem. Un šiem diviem, šo divu tipu fermām, saimniecībām, uh, kas ir mazākā mērā specializētas, redzat, ka šeit te, šis te svārstīgums nāk tieši no mm, tātad eh, lielopu produkcijas pārdošanas eh, graudaugu kultūra augu audzētājiem. Eh, šī te, šis te svārstību risks apdraudējums ir mazāks. Lūk, tieši šīs saimniecības, kas ir diversificējušas savu produkciju, ir noturīgākas pret dažādām uh, svārstībām cenu, cenu ziņā. Nu, nākamais tāds izaicinājums - nelielais saimniecību izmērs lielums ES 13 valstu grupām. Te varat redzēt šajā kartē, kāds ir vidējais saimniecības apmērs atbilstoši FADN eh, klasifikācijai. Tātad caurmēra saimniecības lielums. Tātad apmēram 1000 eiro standarta produkcijas. Eh, un ziemeļa austrum Rumānijā tie ir eh, ap 5000 šo nosacīto vienību Lielākās saimniecības ir Vācijas austrumos - 1,2 miljoni eiro vidēji vienai saimniecībai. Turpinām. Vēl viens tāds apsvēršanas vērts uh, aspekts - pieci uh, lokopības saimniecību tipi ir ļoti tā nevienlīdzīgi eh, izklāti pa Eiropas Savienību. Situācija nav heterogēna šajā griezumā. Eh, eh, ir būtiskas atšķirības šai ziņā starp ES 15 un ES 13. Mazākā mērā šīs atšķirības vērojamas ziemeļu dienvidu griezumā. Nu, piemēram, ja paraugāties uz pirmo stabiņu specializētās nobrošanas saimniecības. 222 tūkstoši saimniecību, kas specializējas eh, lielopu nobrošanā, eh, ir ES 13 valstīs, un tikai pāris tūkstoši šajā virzienā specializēto saimniecību ir ES 13 valstu teritorija. 87% visu lielopu nobarošanas saimniecību ir ES 15 valstīs. Un tad tālāk braucot uz labo pusi, jaukta tipa lielopu saimniecības. Šeit ir gluži pretēja situācija, gandrīz 100% visu šo saimniecību atrodas ES 15 valstīs. 230 saimniecības atrodas aiz 13 valstīs, tikai kaut kādas 11 ir, uh, 11 tūkstoši ir aiz 15 valstīs. Nu, beidzamais apsvērums, ar ko nāktos reiķināties ēs lokopiem patārētāju mainīgā gaume, ko, ko atspoguļo šī diagramma. Te varat redzēt, ka Uh, ir mainījies uh, dažādu gaļas uh, produktu patēriņš uz vienu iedzīvotāju Eiropas Savienībā. Caurmērā gaļas patēriņš ir kopš 2000. gada bijis nemainīgs, bet lielopu gaļa un jaunlopu gaļa kopš 2007. gada ir, ir bijusi tāda nemainīga, un tad bija strauši kritums par 10%. Kopētīgi runājam par putnu gaļu, te patēriņš ir strauji pieaudzis aizvadīto 17 gadu uh, laikā par apmēram 30% uz vienu patērētāju, vienu iedzīvotāju per capita. Tāpat arī augsti intensīva, intensīvas ražošanas reģionos, lokopības uh, reģionos jārēķinās ar lieliem riskiem nākotnē. Šeit jūs redzat tātad galvu skaitu uz hektāru attēlotu nobrošanas saimniecības. Tātad kāds ir šis te blīvums Eiropas Savienībā? Lielākās intensitātes reģions ir Itālijas ziemeļi, kur ir apmēram 6,5 lielopu uz hektāru, kur pretī zemākā intensitāte ir Baltijas valstīs, kur knapi puslops sanāk uz vienu hektāru. Ņemot vērā to, ka arvien lielāku lomu politiskā izvēlē un politiskajā plānošanā ieņem tieši vides apsvērumi, šiem augstas intensitātes reģioniem nāksies nopietni padomāt, kā turpināt saimniecību Nu, un vēl daži tādi vērā ņemami apsvērumi šīs būtiskās reģionālās atšķirības saimniecību apmērā, par to jau runāju. Vairāki reģioni Eiropas Savienībā ir ļoti lielā mērā atkarīgi no uh, specializētām piensaimniecībām, nobarošanas saimniecības uh, principā ir sastopams tikai un vienīgais 15 valstīs, kur pretī ES 13 valstīs lopkopī, lopkopības nozara saskars ar, ar vien lielākiem riskiem, uh, salīdzinoši nelielā apmēra saimniecībām tuvākajos gados uh, nāksies rēķināties ar arvien smagākiem struktūrāliem triencieniem. Tāpat arī uh, vietējais pieprasījums, kā pēc lielopu gaļas, tā piena, attīstīsies augsti, augsta tirgus piesātinājuma apstākļos un vēl jau arī ir eh, starptautiskie apsvērumi, eh, makroekonomiski, politiski apsvērumi, eh, kaut kādi politiski pavērsieni mm, pie mūsu lielākajiem importu partneriem un dažādi dzīvnieku veselības labturības nosacījumi, pārmaiņas tajos varētu arī nozīmēt paaugstināts ražošanas izmaksas kas eh, iespējams var kļūt par nopietnu iemeslu apšaubīt eh, palikšanu vispār šajā biznesā. Nu, došu vārdu eh, kolēģim. Jā, paldies. Nu, tad paraudzīsimies, kādas ir, ir šīs politiskās plānošanas iespējas kuras ieskicējam. Mēs vispirmkārtām aplūkojam esošos politiskās plānošanas instrumentus, ko piedāvā kā LP, kopējā lauksainiecības politika, raudzījāmies, kādi instrumenti ir tieši paredzēti uh, lopkopības un piensaimniecības nozarei, kāda ir un varbūt to ietekme. Uh, mm, un visbeidzot, uh, izdarījām secinājumus. Ja runājam par šīm mm, te politisko plānošanu ierobežojošiem apsvērumiem, nu, tad aplūkojām to, ko ir iespējams darīt īstermiņā, aprunājāmies ar eh, dažādiem partneriem, viņi visi norādīja uz, uz nestabilitāti, eh, trauslumu, neparedzamību, eh, tirgu, cenu izpratnē. Un tad jau vidējā, ilgākā termiņā aplūkojam tādus apsvērumus kā ražīgums, konkurētspēja, piekļuve tirgiem, un ab, ab, abi šie, šie skatījumi mm, tad ir arī atspoguļoti mūsu secinājumos. Ja runājam par KLP 14. Eh, līdz 20. gadam, mm, varam secināt, ka mm, šī politika piedāvā plašu tādu instrumentāriju tieši eh, lokopības eh, nozarei. Viss sākās ar pirmo pīlāru, ar tiešiem maksājumiem, kur ir vairāki šie atsaistītie maksājumi, mazo lauksaimnieku schēmā Un tad ir saistītais atbalsts, kas lielā mērā ir tēmēts tieši uz, uz lokopiem, uh, dielopu saimniecībām, piensaimniecībām. Tad ir tirgus šī kopējā organizācija, Common Market Organization, kas uh, cits starpā piedāvā, piemēram, minimālo pieniepirkuma cenu kā instrumentu. Tad ir dažādi vēl šie tirznieciskie pasākumi, dažādi instrumenti, kas uh, var tikt iedarbināti kaut kādu dabas. Uh, katastrofu un nelabvēlīgu apstākļu situācijās. Un tad ir lauka attīstība, trešais pīlārs. Te ir vairāk instrumenti, kas potenciāli um, ir, ir, būs pieejami lokopiem dažādas kvalitātes, schēmas dažādiem produktiem, investīcija atbalsts Tāda ir atbalsts lauksainiecības biznesa attīstībai, ražotāju grupu un organizāciju veidošanai, bioloģiskās lauksainiecības atbalsta pasākums, maksājumi tātad dabiski nelabvēlīgām, lauksainiecībai nelabvēlīgām teritorijām, dažādi lauksainieku sadarbību veicinoši pasākumi un visbeidzot riska vadības atbalsta pasākums. Tā kā vairāk instrumenti, kas jau tagad principā ir pieejami piena nozarei un, un lopu nozarei. Un tad mēs izvērtējam katru no šiem instrumentiem un konstatējam vienu tādu kopīgu trūkumu. Šobrīd jaunākie dati, farm accountancy dati ir tikai par 13. gadu. Un kā redzat, Eh, šī jaunā politika jau ir īstenot kopš 14. gada. Tā kā lūk, eh, mums trūks datu, mēs, mēs esam akli, mēs neko neredzam, mēs nesaprotam, kas ir noticis, kāda ir bijusi ietekme. Eh, tā kā pirms paužam kādas rekomendācijas, mums ir jāsaprot, kā ir, kāda ir situācija, lai saprastu, kas varētu un kam vajadzētu būt labāk vai citādāk. Tā kā instrumentu ir daudz, bet mēs nesaprotam, mēs nezinām, kas notiek. Nu, lūk, ko tad mēs darījām? Skatījāmies, kas tad ir tas būtiskākais, lai piensaimnieks, lopkopis vispār izdzīvotu. Tas ir tiešo maksājumu instruments. Nu, tas ir tas uh, izšķirošais, tas kritiski svarīgais instruments starp uh, visiem pārējiem. Un tad skatījāmies uz iepriekšējo KLP posmu uh, līdz 13. gadam un Tur jau guvām tādu labu ieskatu par to, kā tur lietas notika, ka tiešie maksājumi piensaimniekiem veidoja ļoti lielu vai lielu ieņēmumu komponenti, tāpat arī gaļas saimniekiem. Šajā KLP posmā nu, mēs mēģinājām uzsimulēt, modelēt to, kāda varētu hipotētiski būt uh, šī brīža tiešu maksājumu ietekme. Mēs pieņēmām 13. Uh, gada situāciju kā tādu izejas punktu, nulles punktu, mm, tad mēģinājām tur, tur uh, ma mainot dažus parametrus, tur platības, lopu skaitu, un tad tur paspēlējāmies ar dažādiem parametriem - tiešmaksājumus, citus saistītos maksājumus, pat paaugstinājām, pamazinājām. Pa par pamatu ņemot 13. gadu. Un tā, nu, lūk, mums izdevās uzsimulēt uh, to potenciālo ietekmi. Nu, protams, te ir daudzas un dažādas atrunas, tas ir tāds ļoti teorētisks vingrinājums, bet, nu, tas ir vairāk nekā nekas, tas ir vismaz kaut kas. Un viens no tādiem būtiskajiem secinājumiem bija tas, ka uh, tiešie maksājumi vairāk kārtēji savā ietekmē, savā nozīmīgumā, kā daļa no kopējiem ieņēmumiem, izpaužas tieši lokopības nozarē. Šis instruments tiešie maksājumi ir tātad vērtīgi, nozīmīgi, būtiski un efektīvi. Ja paraugāmies uz lokopības nozari, tīpaši attālā, attālākos nomaļos reģionos, uh, Tā ir pamata tāda nozara. Un tiešie maksājumi tad ir, ir kā, kā plāksteris, kā, kā tieši tas, kas nepieciešams ļoti daudzos, daudzos Eiropas Savienības nostūros saimniecībām, kas citādi būtu spiestas bankrotēt. Tiešie maksājumi ļauj būtiski uzlabot uh, lauksaimnieku dzīves līmeni, ieņēmumu līmeni. Tā kā varam diezgan droši sacīt, ka tiešām maksājumi arī šajā KLP ciklā posmā ir nepieciešami, ir vērtīgi. Un iedarbīgi. Nu, lūk, no nu, šajā, šajā kartē redzat Eh, kā, ko, ko liecina mūsu, mūsu simulācija kreisajā pusē, eh, ieņē, tātad eh, ieņēmumi no, no viena lielopa specializētajās nobrošanas gaļas saimniecībās. Tur, kur ir tumšāks, tur Skandināvijas ziemeļi, tieši maksājuma komponente šeit ir visaugstākā, vairāk pat kā 100% ja tātad tiešie maksājumi nebūtu šajos reģionos pieejami, tad šiem zemniekiem, šiem lopkopiem nāktos klapēt savu saimniecību ciet. Labajā pusē situācija piensaimniecības nozarē, piena lopu saimniecībās. Te tāds gaišāks ir, ir Eiropas ziemeļos, Somijā, kur tiešām maksājumi nodrošina 30-40%, kur pretī Spānijas ziemeļos tātad tiešo maksājumu komponente pārsniedz pat 100% šajā mūsu simulācijā. Bet, kā jau teicu, nu, šie, šie dati, šie secinājumi, mēs par tātad izēju ņēmām situāciju 13. gadā, patam lāgam, protams, daudz kas ir mainījies, uh, saimniecību izmērs, lielums ir mainījies, vairāki zemnieki ir, ir pametuši šo biznesu, nu, visa šīs atrunas, bet nu, tas ir tāds piemēra pēc veikts, veikts sagatavots modelis. Ko vēl mēs darījām? Mēs sazinājāmies ar vairākiem partneriem, interesētiem partneriem, un viņi arī dzēna apliecina to, cik liela ir tiešo maksājumu nozīme un, un vērtība mūsu partneru rīcībā ir informācija jau par, par 14. par 15. gadu. Un, un tad šie partneri arī dzem iestājās par, par atbalstu tieši nozares konkurētspējas celšanai, ražīguma celšanai, jauninājumiem tātad loko gaļas nozarē, gaļas saimniecībās šī konkurētspēja joprojām ir, ir zema salīdzinot, piemēram, ar piena saimniecībām. Un šeit partneri norāda, ka tieši ilgākā termiņā ir nepieciešama tāda atbalsta pasākuma, kas sakmētu vienlīdzīgākas tirgus situācijas rašanos Eiropas Savienībā, lai tiktu izskausti uh, tādi nevienlīdzīgas attieksmes, negodīgas attieksmes gadījumi, bet tāpat laikā būtu pieejami arī ārkārtas tādi, tādi intervences pasākumi, jo, piemēram, šie lauksaimnieki norāda, ka jā, krīzes situācijās tas ir absolūti nepieciešams, bet, nu, bija arī tādas balsis, kas norādīja, nu, ka tā ir tāda mākslīga nozars uzturēšana pie dzīvības, drīzāk ir jāļauj uh, Mm, dabas spēkiem, tirgus spēkiem šo, šo līdzsvaru punktu atjaunot tādā netraucētā ceļā. Tāpat arī izskanēja bāžas par šīs nozares izdzīvošanu ilgtermiņā. Ja paraugāmies uz mm, to, tām simulācijas rezultātiem, uz, uz lielo tiešmaksājumu komponentu saimniecību ieņēmumos, tas uh, ir, ir vēl viens pierādījums tam, cik ļoti lielā mērā uh, vesela nozara ir, ir atkarīga no, no tādiem ne, nedabiskiem, politiski motivētiem kaut kādiem risinājumiem, proti tiešmaksājumiem. Nu, lūk, visu to vērtējot, nonācām pie secinājumiem. Pirmkārt, tas, ka šis KLP mm, posms piedāvā plašu tādu instrumentāriju lopkopiem, gan gaļas, gan piena lopkopiem. Un tā vietā, lai prasītu kādus jaunus instrumentus, mēs drīzāk tiešām secinām, ka instrumentu ir pietiekami. Drīzāk šai, šai, šai papildu kādai pievienotai vērtībai ir, ir jānāk uh, no, no citurienes. Mēs aplūkojam trīs iespējamos attīstības scenārijus pēc, pēc sarunas ar, ar mūsu partneriem, kas Eh, kas daudziem ir labi pazīstama, Market Task Force, eh, citi šādi grupējumi. Un, un pirmais šis tā, iespējamais eh, politiskās plānošanas scenārijs būtu tātad ganīšanas piemaksā lielopiem, tātad govīm, teļu, teļu mātēm. Un tas būtu kā tāds instruments, kas atlīdzina uh, to, ka ganības tiek noganītas, uh, tas ir tātad šis te papildu politiskais ieguvums. Uh, Austrijā šāda sistēma jau darbojas, bet tā ir pagaidām tīri tāda Alpu reģionam, Alpu nogāzēm raksturīga sistēma, bet to tā sevi pierādītu arī plašākā Eiropas līmenī. Otrs, uh, Eh, tirgus caurskatāmībā, dažādas informatīvas iniciatīvas. Mums ir eh, piena, piena tirgus tātad eh, observatorija, šis tā mm, novērošanas centrs gaļas nozarē. Mm, te ir, ir plašs tāds uzlabojuma potenciāls arī šeit. Visbeidzot, tātad mūsu produktu tāds efektīvāks Uh, mārketings, eksporta sekmēšana, mūsu produktu tāda diferencēšana, pozicionēšana uh, dažādos tirgos. Mums ir jāspēj uh, eksportēt vairāk, eksportēt efektīvāk. Mm, piemēram, strauji pieauga eksports, dzīvu dzīvnieku eksports uz tojiem austrumiem, bet nu, tā ir arī tāda emocionālā lieta. Um, Mm, Eiropas komisija šeit ir eh, atvēlējusi papildu 2,5 miljonus eh, šī, šī, šī, šo tendenču novērošanai, pāraudzīšanai. Eh, un, un tā kā arī šeit ir jāturpina darbs. Tas arī no nu, manas puses viss. Paldies! Że prezentacja pełna bardzo szerokie ujęcie. Paldies par jūsu prezentācijām. Paldies par ļoti visapturošo pieju. Mēs ļāvām mūsu runātājiem izteikties, viņi runāja vairāk nekā 40 minūtes, bet šodien varējām to atļauties. Tagad sāksim debates. Uzklausīsim jūsu jautājumus. Jā, paldies priekšsēdētāji. Lozokungs. Eh, man uh, ir viens jautājums. Saņēmu tātad šeit ļoti interesantu dokumentu par lauksaimniecību un lauku attīstību, bet atkal, atkal tas ir rakstīts angliski. Es gribētu, lai šis uh, dokuments tiktu pārtulkots arī franču valodā. Gribētu norādīt, ka Francija ir viena no svarīgākajām lauksaimniecības valstīm, un kopā ar Vāciju Francija ir arī viena no Eiropas Savienības dibinātāja valstīm. Uh, Tagad eh, slēgšu šo parentēzi un eh, runāšu par tēmu. Tātad mēs redzam, ka pašlaik eh, mēs varam priecāties par to, ka ir noņemts embargo franču gaļai Ķīnā, bet mēs nedrīkstam arī aizmirst, ka cetas parakstīšana nozīmēs to, ka 65 tūkstoši tonu gaļas noteikti tiks pārdot par daudz mazāku cenu nekā iepriekš. Mums, protams, ir jāatcerās arī par muitas nodevu likvidēšanu. Tas radīs absolūti netaisnīgu konkurenci. Pašlaik ražotāji pārdod savu gaļu ļoti zem šīs gaļas ražošanas izmaksām. Tieši tāpēc mēs pieprasām minimālās garantētās cenas. Uh, Un eh, šeit varbūt vajadzētu padomāt arī par finanšu tirgiem. Pašlaik eh, Francijā lauksaimnieku vidū notiek eh, vismaz divas pašnāvības dienā. Tas nozīmē, ka šo pašnāvību skaits ir palielinājies divas reizes salīdzinām ar 2016. gadu. Tāpat arī mēs redzam, ka lauksaimnieku kļūst arvien mazāk. 25% mm, no Fran Francijas lauksemniekiem vispār ir pārtraukuši savas aktivitātes. Tad mēs redzam, cik milzīgu kaitējumu rada šāda veida lauksaimniecības politika. Mēs redzam arī, ka minimāli ieņēmumi ir ārkārtīgi zemi, kas ir absolūti nepieņēmami. Vai tiešām jūs turpināsiet šādu politiku, kas vienkārši nogalina mūsu lauksaimniecību? Pani posūl Hojbušu. Jā, ja, Hojbušas kundze. Lielas paldies! Liels paldies par uh, sagatavotajiem pētījumiem. Sēžu šeit. Man ir radies iespējas, ka attiecībās ļoti daudziem tematiem tiek sniegts tāds ļoti līdzsvarots vērtējums, un, ja runa par eksportu, es tā kā īsti neatbalstu eksportu, es šeit saskatu diezgan uh, lielas problēmas, bet es uh, atzīstu, ka uh, Šis eksports ir atkarīgs no ekonomiskās un politiskās attīstības um, importētā valstīs. Un būtu labi paskatīties, kas tur notiek. Mēs redzam, ka Ķīnā, Eģiptē un Indonēzijā jūs saskatāt tādus um, atraktīvus um, noieta tirgus. Nu, paskatīsimies, vai tas tiešām apstiprināsies. Uh, Šajos pētījumos man mazliet eh, pietrūkst tā, ka jūs eh, neesat eh, paskatījies uz politikas saskaņotību attīstības valstīs. Mm, varbūt ne šajā komitejā, bet attīstības komitejā par to ļoti daudz runā, un varbūt to vajadzētu ņemt vērā. Līdz ar to mums trūks tādas saskaņotības, strādājot pie politikas šeit parlamentā. Uh, Tātad, domājot par lielopu gaļu, varbūt mums vajadzētu padomāt, kā nodrošināt lielāku elastīgumu lauksaimniekiem. Ja to varētu nodrošināt, tad es būtu tikai vienīgi pateicīga. Tāpat arī es gribētu redzēt mazliet vairāk darba pie mm, tā, kā nodrošināt pašpietiekamību eh, lopu veselības ziņā. Tas noteikti ļaut arī uzlabot eh, ekonomisko uh, eh, dzīvot spēju. Tas nozīmē, ka mazāk būtu jāmaksā veterinārā ārstam. Jebkurā gadījumā liels paldies par šiem pētījumiem. Jūs mm, šeit uh, 19. grafikā arī ļoti labi uh, parādījāt, kāda ir koncentrācija attiecībā uz lopu turēšanu. Un jūs arī norādījāt, ka šeit dalībvalstis varētu ņemt vērā dažādas ekoloģiskas prasības, varētu tās mazliet pielāgot, un tad iespējams, ka šajā jomā klātos labāk. Jūs norādījāt, ka 6,5 galvas uz vienu hektāru būtu tāds vidējais rādītājs. Uh, Un pieminējāt arī, ka eh, sabiedriskās eh, debates uzskata, ka tā ir problēma. Manā reģionā, kur tiek būvētas arī ļoti lielas fermas, mēs saskaramies ar tādu reālu un ļoti ātru problēmu. Un tāpat arī 19. grafikā jūs norādāt, ka šī lapa, jo, jo, jo īpaši attiecas uz Beneluksa valstīm, uz Alpiem un uz citām teritorijām. Tātad jūs uzrādāt, ka tātad jūs te esat kļūdījies, nu, angļu valodā uzrakstījis uh, šit, un tas nozīmē, ka patiešām šo lopu ir par daudz. Nu, varbūt tās nav problēmas ar sabiedrības debatēm, bet varbūt te uh, vajadzētu padomāt, ka lauksaimniecība pati par sevi varbūt šeit ir problēma. Jārkungs. Paldies priekšsēdētāji, liels paldies par eh, šiem, šiem pētījumiem. Man būtu pāris papildi jautājumu. Pirmais - par eksporta iespējām. Jūs minējāt, ka jo īpaši lielopgaļas sektorā eksports ir ārkārtīgi būtisks, un uh, Protams, mēs varam šeit diskutēt par to, vai eksports ir labs vai slikts, bet, nu, eh, tas noteikti ietekmē cenu. Un ir jāpaskatās arī, kas notiek ar šo saržoto produkciju, ja um, eksporta nav, nu tad iespējams, ka cena pavisam saruks iekšējā tirgū. Nākamais jautājums par eh, optimālo lopu skaitu. Uh, Vai jūs esat eh, ņēmuši vērā to eh, savā pētījumā? Vai jūs uzskatāt, ka šeit uh, pastāv kaut kāda saistība starp um, šo lopu skaitu? Nu, mēs noteikti atceramies arī to, kas notika uh, Vācijas Demokrātiskajā republikā. Uh, kur bija ļoti daudz uh, lopu vienā fermā, bet blīvums bija ļoti zems, tātad šis blīvums varbūt um, nemaz neatiecas uz pašas fermas lielumu. Varbūt te ir jādomā par proporciju attiecībā uz fermu skaitu, vai es šeit uh, runāju pareizi vai nē. Un uh, par atsaistītajiem maksājumiem runājot, jūs teicāt, ka jums ir šāds instrumentu kopums, kur var iesaistīt reģions un dalībvalstis un kur var nodrošināt eh, viņiem dažādas iespējas lielopgaļas audzēšanā. Vai jūs neuzskatāt, ka šādi maksājumi nerada netaisnīgu konkurenci? Mēs, piemēram, Austrumvācijā esam atteikušies no šādiem atsaistītiem maksājumiem. Tad vai jūs saskatāt šeit sastāv kaut kāda sakarības starp šiem atsaistītajiem maksājumiem un konkurences kropļojumiem? Tad, tad Vai jūs uzskatāt, ka šādi maksājumi ir saprātīgi vai nē? Par pusūrupē. Ačiū gerbiamas pirmininkas. Eiropēja kungs. Pranešējums iš tikrųjų buvo įdomu ir manau naudīgi. Paldies. Liels paldies par eh, ļoti visaptvarošo prezentāciju. Tajā bija patiešām interesanti klausīties. Visi šie dati un rekomendācijas, eh, cik tā saprotu, balstās uz veco kopējo lauksaimniecības politiku pirms 2013. gadā. Tagad eh, šī politika mā ir mainījusies, un rezultāti iespējams būtu pavisam savādāki, ja mēs paskatītos uz 2016. gada datiem. Šis sektors ir saskāries ar ļoti uh, lielu krīzi 2014. un 2015. gadā. Šī krīze tātad šo nozari ļoti ietekmēja. Tieši tāpēc visi secinājumi, kas eh, tiek balstīti uz 2013. gada pētījumu, varētu būt maldinoši. Es saprotu, ka jūs varat izmantot tikai tādus datus, kuriem jums ir piekļuva, bet nākotnē varbūt mums vajadzētu paskatīties uz eh, svaigākiem datiem. Varbūt vajadzētu izmantot eh, mm, jaunākus rīkus, kas jau darbojas kopējā lauksaimniecības politikā. Jūs arī pieminējāt, ka eh, lopu fermu skaits eh, samazinās, taču iekšējais pieprasījums ir jau piesātināts. Ja šie skaitļi samazinās, tad eh, iekšējiem tirgum nevajadzētu būt piesātinātam un mm, iespējams, ka varētu rasties kaut kādas problēmas. Mums vajadzētu mēģināt prognozēt šādas lietas un vajadzētu ieplānot arī korekcijas. Jūs pieminējāt arī, ka ja nebūs tiešo maksājumu, tad um, lielākā daļa no fermām vairs uh, nenesīs pēļņu. Tātad šie tiešie maksājumi ir atšķirīgi atšķirīgās valstīs. Jūsu secinājumos jūs neko konkrētu nesakāt par to, kāda ietekme šiem tiešiem maksājumiem būs uz uh, dalību valstīm, jo atšķirības uh, starp šiem tiešiem maksājumiem var būt pat uh, uh trīskāršas. Mm, vai tiešām tā būs, ka tiešo maksājumu ietekme ir vienāda visās valstīs? Protams, ir jāpadomā arī par uh, reformu dzīvotspēju. Un vēlreiz atgādināšu, ka atšķirības ir ļoti lielas. Ieteikumi attiecībā uz izaicinājumiem šķiet ir kārtībā, bet varbūt mēs pašlaik saskaramies ar vēl lielākiem izaicinājumiem, jo īpaši Baltijas eh, jūras valstīs. Situācija attiecībā uz Āfrikas cūku mēri mm, neuzlabojas, drīzāk pat pasliktinās, un tas rada ļoti liels problēmas Baltijas valstīs un arī dažos polijas reģionos. Es nezinu, vai mēs varam uh, Eh, tiešām balstīties tikai uz pagātnes datiem. Rietum eh, Eiropas valstīs eh, putnu gripa ir radījusi lielas problēmas. Es gribētu dzirdēt komentārus no jūsu puses par to, ko jūs minējāt savos secinājumos. Tātad šeit nav runa tikai par tiešiem maksājumiem, bet arī uh, cenas uh, ir ļoti nozīmīgas. Varbūt mēs varētu nodrošināt stabilākus un daudz salīdzināmākus ienākums lauksaimniekiem nākotnē. Paldies! Gracias, presidente. Interesanti informe. Paldies, priekšādātāji. Ļoti interesants ziņojums. Protams, ka mēs varam konstatēt, ka pastāv problēmas gan lielopgaļas audzēšanas, gan arī piensaimniecības sektorā Eiropas Savienībā. Es gribētu uzdot pāris ļoti konkrētu jautājumu. Šķiet, ka mūsu runātāji ir ļoti iedziļinājušies šīs nozares īpatnībās, un, protams, ka mēs visi zinām, ka Eiropas Savienība ir piedzīvojusi vairākas krīzes un arī piensaimniecības nozarei, lai tiktu galā ar šīm krīzēm, ir iemaksātas ļoti lielas naudas summas. Man būtu divi konkrēti jautājumi jums, un es labprāt dzirdētu atbildi. Pirmkārt, vai jūs uzskatāt, ka piensaimniecības un lopkopības struktūra, tātad um, šīs struktūras uzlabojumi, vai tie uh, no, pievien, no, nodrošinās kaut kādu pievienoto vērtību šai nozarei. Mums uh, vajadzētu arī padomāt par uh, eh, tiešu atbalstu un kādu labumu tas varētu dot. Tāpat arī jāpaskatās, uh, kas ir noticis šajā nozarē pateicoties piena pakotnei. Vai jūs uzskatāt, ka šī uh, pakotnē nodrošinās eh, vajadzīgos uzlabojumus šajā nozarē? Tātad vai šie uzlabojumi ir bijuši gan efektīvi? Thank you, yes. Uh, Paldies! Ļoti interesantas prezentācijas. Man ir viens jautājums pirmajam runātājam. Jūs radījāt šeit grafiku ar stabiņiem par uh, piensēm, piena cenu svārstībām un kā uh, tā ļoti strauji mainījās. Vai šīs svārstības uh, bija saistītas ar uh, sezonālām izmaiņām. Tātad vai nevajadzētu padomāt, ka šeit bija, piemēram, ļoti daudz lietus pavasarī. Otrais runātājs, kurš izteicās par uh, ganību prēmiju, tad, tad uh, tas ir tāds brīvprātīgs atbalsts. Šeit es atceros situāciju attiecībā uz aitām. Tad arī tika piešķirtas prēmijas, piemēram, par vienu uh, pieaugušu um, aitu tika uh, izmaksētas 15 mārciņas. Un situācija bija tāda, ka uh, cilvēki vienkārši uh, iepirka pēc iespējas vairāk aitu, lai iegūtu šīs subsīdijas. Un tas absolūti uh, slikti ietekmēja tirgu, tad, tad um, tika sažots daudz vairāk jēra nekā tirgu vajadzīgs. Uh, Un nu, tā kā mēs varam mācīties no šīs pieredzes, un jūs šeit runājat par uh, ganīju prēmiju un par zīdītāju govīm, nu, visticamāk jau, ka šī situācija nav tik atvērta, vai tiks noteikts maksimālais skaits vienā fermā vai uz vienu pieteicēju, vai tas attieksies tikai uz zināmām teritorijām. Es gribētu tātad šeit dzirdēt vairāk skaidrojumu. Un tika runāts arī par uh, franču lauksaimnieku skaita samazināšanos. Nu, mēs, Briti, vienmēr esam skatījušies uz Franciju, domājot par to kā par tādu kā Napoleonu sistēmu, kur viss tiek arvien uh, sadalīts un sadalīts, un šķiet, ka šeit neva, nevāda nekāda ekonomikas likumi. Uh, Vai ir taisnība, ka eh, daudzas šīs fermas uh, atsakās no uzņēmēja darbības tikai tāpēc, ka tās nevar sev sagatavot pienācīgu biznesa plānu, tās ir vienkārši pārāk mazas. Ja eh, ir jāizmanto valsts nauda, lai palīdzētu lauksaimniecībai, varbūt mēs varētu šeit ieviest programmu mm, pensionēties ar cieņu. Tātad šeit pensionāram, kurš vēlas, eh, tad la, lauksaimniekam, kas vēlas pensionēties, izmaksā konkrētu summu, un vēlāk viņš nevar vairs pieprasīt nekādas subsīdijas par savu zemi. Viņš vienkārši varētu šo zemi par niecīgām naudaņām atdot lauksaimniekam, taču šim lauksaimniekam varbūt vairs nevajadzētu subsīdijas, viņš varētu vienkārši apsaimniekot šo zemi, bet varbūt mēs tiktu galā ar šo paauģu problēmu lauksaimniecībā. Uh, thank you. Very interesting uh, debate. Um... Liels paldies, Flanagana kungs. Liels paldies par ļoti interesantajām debatēm. Tika runāts par to, ka lauksaimniekiem vajadzētu nostāties savām kājām. Tātad, ja viņi varētu konkurēt ar līdzīgām fermām visā pasaulē, tad tas būtu labi. Uh, Bet eh, šeit mēs tagad eh, mēģinam pieprasīt, eh, lai kaut kāds vienkārši riteņbraucējs stājas pretī Lansam Armstrongam. Nu, mums jāsaprot arī, ka uh, te varbūt ir iesaistīts narkotikas, un kā tad mēs varētu konkurēt ar šīm uh, subsīdijām, kuras mēs varam pielīdzināt narkotikām? Kā mēs uh, varam nodrošināt eh, to, eh, lai mēs varētu konkurēt ar šo Brazīliju. Jūs runājat par šiem neto eksportētājiem un tika teikts, ka mēs esam globālās tirzniecības smagsvars. Nu, zināmā mērā tā tas arī ir, bet šie eh, globālās tirzniecības smagsvari īstenībā nespēja pabarot mūsu lopus. Šī barība mums ir jāimportē. Un gribētu zināt, kādi ieteikumi jums šeit būtu, kādā virzienā mums iet. Jā, patiešām dzirdējām daudzas um, interesantas prezentācijas pēdējo gadu laikā, bet mani visvairāk interesēja prezentācija par proteīniem un par to, kāda veida proteīni ir vajadzīgi, lai pabarotu uh, šos lopus, ko mēs pašlaik audzējam. Un, un tika runāts, ka uh, te ir runa par mm, līdmašīnu degvielu. Ar parastām automašīnām mēs tiekam galā ar tādu parastu degvielu, bet mm, šie lopi kaudzējumi ir līdmašīnas un mums ir vajadzīga līdmašīna degviela. Vai tiešām mums ir vajadzīga soja un vai mēs tad izskatīsim iespējas soju audzēt? Un ja tas nav iespējams, šeit esmu dzirdējis tādu pretrunīgu informāciju, vai mēs eh, nedomāsim par cita veida obaltumvielu audzēšanu? Un varbūt mums vajadzētu padomāt arī par olbaltiem vielām, kas nemaz neietver visas aminoskābes. Un varbūt mums vajadzētu pārdomāt arī mūsu dzīvnieku audzēšanu. Varbūt mums vajadzētu palaist tirgu nevis pēc iespējas vairāk dzīvnieku, bet vajadzētu padomāt par lielāku pēļņu. Tātad, ja runa par Eiropas lielopu gaļu, tad uh, Mums vajadzētu runāt par tādu reālu Eiropas lielopu gaļu, par Eiropas lielopiem, kas ir ēduši Eiropas zāli, Eiropas obaltumielas un tā tālāk. Un ja mēs runājam par klimatu pārmaiņām, tad tas noteikti būtu daudz saprātīgāk. Tātad, ko jūs domājat par šādām idejām? Mums vajadzētu atteikties no dzīvniekiem, kas ir atkarīgi no šāda veida obaltumvielām, bet arī, ja mēs vēlamies šādus dzīvniekus uh, audzēt, tad varbūt mums nevajadzētu tik daudz importēt. Un eh, pēdējais par to, ka mums ir jānostājas uz savām kājām. Skaitļus sniedza mūsu franču deputāts, viņš runāja par Kanādu. Kā tad mēs varēsim konkurēt ar eh, šādu valsti? Jūs runājat par konkurenci. Un tas nozīmē, ka mēs cilvēkus mēģinam padarīt par rikšotāju zirgiem. Un šeit sākas eh, tāda kā sacensība par to, kurš izdzīvos. Tas noveda eh, cilvēkus pie garīgām saslimšanām, pie pašnāvībām. Un, nu, viens ir, tas notiek tikai sagadīšanās pēc, bet mēs redzam, ka tā ir cēloņa sakarība, tas rada milzīgu stresu lauksaimniekiem Kanādā un arī šī, šajā okeāna, okeāna pusē. Un kurš tad ir um, ieguvējs? Um, lauksaimnieki jau tie nav, jo viņi pat uh, nevar nodrošināt sev pienācīgu peļņu. Nu, Mēs nevaram vienkārši stāvēt uz savām kājām. Eiropas Savienība mums to neļauj. Gribētu zināt, ko jūs par to domājat. Nu, ja es būtu no Francijas, un ja man iedotu šo dokumentu, kas nav franču valodā, es arī noteikti būtu uh, ārkārtīgi vīlies. Galu galā franču valoda ir lieliska valoda, un ja jūs turpināsiet lasīt šādus ziņojumus, šī lieliskā valoda var izmirt. Stīk. Paldies, Haizlinkungs. Jā, nu jāsaka, ka fakts ir tāds, ka viss sektors ir ļoti nestabils. Jā, jūs te runājāt un minējāt dažādas ciparus un minējāt, cik ir um, lielopu un cik lauksaimnieki ar to nodarbojas un kāds šie cipari ir izmainījušies un tā tālāk. Nu, bet e, jāsaka, ka skaitļiem vajadzētu būt visaktuālākajiem, visjaunākajiem. Jo gal galā tik daudz cilvēki uh, pelna sev iztīko ar uh, pienu gaļas ražošanu. Un skatoties nākotnē, jūs sacījāt, ka uh, iespējas ir nodrošināt tirgu ar kvalitīviem projektiem. Bet, ja es pareizi lasu, uh, jūsu uh, ziņojumu, nu tad pienražošanā mēs uh, arvien pavairojam uh, eh, pienpulveru ražošanu, nevis ejam uh, kvalitātes uh, virzienā un runājot par tiešmaksājumiem un skatoties nākotnē. Nu, vajadzētu nedaudz jāpadomā, kā sistēma uh, varētu ietekmēt uh, nozari, jo gal galā uh, Es te gribētu minēt Austrijas piemēru. Starp citu, arī Vācijas daudzos reģionos tiek izmantots, piemēram, Eiropas kvalitātes eh, marķējums. Un jāsaka, vai mēs esam tik ļoti atkarīgi no pieauguši, pieaugušiem eksporta apjomiem, un eksports uz tuvajiem austrumiem var būt nākotnē, kas pieaug, bet es tikai gribu teikt uzmanīgi, uzmanīgi. Jo tad, kad mēs runājam par tuvajiem austrumiem, un ja mēs skatāmies arī uz Turciju kā nākotnes tirgu, nu, gal galā šādas kļūdas mēs esam jau pieļāvuši ar eksportu uz Krieviju savā laikā. Uz tādiem nestabiliem reģioniem nevajag balstīt eh, mūsu nākotnes eksportu. Uh, Paldies! Šis bija mūsu pēdējais runātājs. Un tagad lūgtu komisijas pārstāvi izteikties. Paldies, priekšzēdētāji. Es vēlētos apsveikt uh, lauksaimniecības komitejas sekretariātu par to, ka jūs pieprasījāt šādu pētījumu rezultāti ir patiešām tāds pamatīgs darbs. Un es eh, sveicu Vāgenhēns universitātes eh, pārstāvis, kas balstoties uz tik plašu datu bāzi ir izveidojuši šo ziņojumu, un mēs pamatoties to varēsim strādāt tuvākajā laikā, pat varbūt vairākus gadus. Jā, eh, lopkopības sektors Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi daudzveidīgs, nevienmērīgs, un tieši tādēļ ir ļoti grūti rast tādu risinājumu, kas derētu pilnīgi visiem. Piensaimniecības nozara ir īpaši svarīga salīdzinājumā ar uh, lopkopību, ar gaļas lopkopību, tas principā sastāda 40% no visas saražotās vērtības lauksaimniecībā Eiropā. Tā kā mums ļoti nopietni vajadzētu attiekties pret visiem secinājumiem un visu to informāciju, ko jūs prezentējāt šo pēcpusdienu. Un mēs tiešām esam iespaidoti ar jūsu paveikto. Vēlējos eh, minēt dažus eh, jautājumus, kas ir saistīti ar eh, komisijas dienas pašreizējo darbu, ar sadarbību ar iesaistītajām pusēm, ar tirgus caurskatāmības jautājumiem, ar tirgus informācijas jautājumiem, ar sasaisti ar to darbu, ko veicām observatorijās, un arī mm, cēnu noteikšanu, uh, cenu noteikšanas atstāšanu tirgus paša ziņā, caurskatāmības nodrošināšanu mm, un gaļas eh, nozares observatorijas ir ļoti aktīvas šajā jomā. Eh, šķiet, ka labāk ir zināmi eh, piena rūpniecības observatorijas uh, dati un pasākumi, jo viņi jau diezgan ilgi e, darbojas šajā jomā, bet mums ir grūtības ar cenu informācijas apkopošanu, un tas ir viens no tiem elementiem, e, kur mums būtu jāuzlabo mūsu zināšanas par pašreizējo cenu veidošanas mehānismu, jo tas ārkārtīgi svarīgi attiecībā uz visām pārējām iniciatīvām, kur mēs uh, skatīsimies uz cēnu svārstībām, uz risku pārvaldību un eh, visu eh, to, kas ir minēts uz negodīgas tirdzniecības prakses ziņojumu eh, attiecībā uz šo sektoru. Jo mēs tiešām esam ārkārtīgi interesēti saņemt arī jūsu atbalstu, jūsu idejas par to, kā ir uzlabot situāciju. Nākamais elements, kas ir ļoti svarīgs, un jūs to arī minējāt, ir patēriņa jautājums. Iekšējais patēriņš e, samazinās īpaši gaļai, un, protams, ka lielopu gaļa te ir pirmajās rindās, tā teikt, bet samazinās arī daži piena produktu patēri, bet samazinās arī daži piena produktu patēriņš, patēriņš un patēriņš Mums vajadzētu censties patēriņu noturēt vismaz esošajā līmenī un veicināt augstas kvalitātes produktu patēriņu, kas varētu dot lauksaimniekiem iespēju mm, iegūt visaugstāko cēnu par kvalitatīvajiem produktiem. Un arī šajā jomā mēs vēlētos palielināt sadar paplašināt sadarbību ar jums. Uh, Un um, iespējams, ka jūs varētu palīdzēt mūsu observatorijām apspriest jūsu pētījumu rezultātus. Tādēļ es aicinātu jūs strādāt kopā. Nu, īsumā uh, tas būtu tas, ko mēs vēlētos teikt, un vēlreiz apsveicu gan parlamentu, gan pētījumu autors. Tad. Paldies visiem! Paldies! Un cienījamie ekspertiem, tagad vēlētos jūs um, mēģināt atbildēt uz visiem šiem komentāriem un jautājumiem. Jā, paldies, nu gribētu sākt ar pašu pirmo jautājumu, tas nāca no Francijas. par uh, neatliek par nepieciešamību meklēt ne risinājums, neatliekams risinājums par minimālās cenas noteikšanu un par to, ka KLP nogalina saimniecības. Nu, ko es gribētu teikt? Mēs esam redzējuši uh, pēdējās krīzes dramatiskās sekas, un es varu saprast, ko jūs šeit gribat teikt, bet um, uh, mums tā kā vajadzētu nedaudz distancēties un centies saskatīt to, e, kā lietas būtu attīstījušās bez KLP palīdzības. Un faktiski te parādās tādas divas lietas. Tieši tādēļ es arī e, īstermiņu no e, vidējā termiņa atdalīju. Ja mēs skatāmies uz šiem te izņēmumu pasākumiem piena, piensaimniecības nozarē, nu tie noteikti palīdzēja. Varbūt daži no tiem bija par vēlu, bet tie tomēr palīdzēja uh, izkulties no krīzes. Ja mēs raugamies ilgtermiņā, ja jūs esat tik ļoti atkarīgi no tiešmaksājumiem, nu, mēs tomēr vēlētos, lai būtu vairāk inovācijas, lai process būtu neatkarīgāks. Un tas faktiski raida tādu signālu, īpaši ņemot vērā arī e, nozares nevienmērīgo attīstību. Ja mēs pastamies, piemēram, saimniecību struktūru, to minēja arī citi. Ja saimniecība ir tik maza, ka tā nav izdzīvot spējīga, tad varbūt šāds te pensionēšanās sistēmas ieviešana iespējams ir uh, labs risinājums. Ilgākā termiņā tas būtu labs risinājums, lai zemnieks varētu, tā teikt, doties atpūtā nu, cilvēku cienīgā veidā un savukārt pavērt ceļu citiem, jo kaut kādā veidā nu, šī problēma ir jāatrisina. Tālāk mm, attīstības ekonomikas sabie, sadarbība ar tām. Es saprotu, ko jūs gribat teikt, bet, bet mūsu darba uzdevums šī pētījuma veikšanai, nu, mums jau tā bija ļoti daudz darba, lai atbildētu uz visiem tiem jautājumiem, uz kuriem mums vajadzēja atbildēt pētījumā. Uh, mums nebija tik daudz laika, un tieši tādēļ mēs neizskatījām šo jautājumu, ne jau tādēļ, ka mūs tas neinteresētu. Nu, tam ir tāds uh, formāls iemesls, un es ceru, ka jūs saprotat. Jārkungs. Viņš runā par eksporta iespējām, bet vai eksports vienmēr ir laba lieta un kā tas ietekmē situāciju? Teiksim, ja jūs paļaujaties uz, vai esat atkarīgs no svārstīgajām pasaules tirgus cenām vai vēlties pakļautam savu nozaru. Nu, savu loģiku tur ir, bet, ja mēs runājam par attīstību, tad gāļas patēriņš samazinās pamazām. Bet tāpat laikā palielinās uh, eh, lielopgaļas ražošana un eh, pieprasījums pasaulē pēc olbaltuma vielas saturošiem produktiem palielinās, nu, eh, tā tad, nu, no tā mēs izgājām sniedzot savus secinājumus. Tad, kad jūs sakat par to, ka ir nepieciešams optimizēt ganāmpulkus, un ka nevajadzētu jaukt kopā eh, blīvumu ar zemes mm, izmantojumu, jums ir taisnība, bet ņemot vērā ražošanas koncentrāciju, vēl kāds deputāts tieši par to runāja. Mēs, piemēram, runājot par tādām valstīm kā Nīderlande, Ziemeļ, Francija, Dānija, nitrātu problēmas rāda, um, nitrātu direktīva mums rāda milzīgas problēmas. Mums Nīderlandē ir sistēma, uh, kas eh, liks eh, samazināt uh, slaucamo goganā pulkur pār 90 tūkstošiem vienību. Tās vienkārši tiks izkautas tieši šo uh, iemeslu dēļ, nitrāta direktīvas prasību dēļ. Tātad jūs redzat, tas rada milzīgas problēmas. Tātad vīdes ierobežojumi varbūt kā uh, vislabāko nodomu dēļ, nu, rada šādas problēmas. Tālāk. Rapēkungs šķiet runāja par kaut ko par datiem un par to, ka nevajadzētu balstīties uz veco informāciju. Bet jautājums, kādēļ mēs veicām simulāciju, mēs gribējām redzēt, kā salīdzinot saimniecību sistēmu ar 16. gada uh, Uh, platību maksājumiem, tiešmaksājumiem. Mēs varbūt tā būtu gribējuši darīt, bet mums šādu datu uh, nav vēl mūsu rīcībā, un tāpēc mēs izmantojām otrā pīlāra datus un uh, izmantojot zināmo saimniecību struktūru. Nu, mēs gan jau ceramies, uh, cenšamies pēc iespējas izmantot jaunākos datus, nu, bet tikai tik tālu, cik tas ir iespējams. Un tad bija jautājums attiecībā uz, uz piena pakotni. Un to, ka daudz naudas ir ticis e, iemaksāts nozarē, kāda ir ietekme no tā visa. Nu, jāsaka, ka tai pakotnē bija vairāki elementi. Ir palielinājusies eh, tirgus caurskatāmība, piena eh, ražotāja observatorija darbojas, eh, tālāk ražotāju organizācijas kļūšas aktīvāks, un ir pētījums, kas cenšas savākt pierādījumus par to, nu, kas no tā vīt izriet. Man nav īsti skaidrs pagaidām, kāda ir šī ietekme, jo ir diezgan grūti tāpēc ļoti detalizēt atbildēt šo jautājumu, bet vispārējais iespējas ir tāds, ka, nu, tomēr iespējas ir bijis pozitīvs. Tālāk. Politikas priekšlikums eh, noteikti ganīšanas prēmijas, un jūs to salīdzinājāt ar kādu iepriekšējo maksājumu, nu, ja tas uh, tiek saistīts ar uh, eh, ganāmpulka blīvumu, nu, jāsaka, ka tā ir viena no prasībām, kur mēs tur vēlētos pievienot. Jūs, jau, protams, varat iedomāties arī vēl kādas citas, kādus citus nosacījumus, kas būtu liederīgi. Tālāk jo prēmija e, mūsu prāt nedaudz atšķirs no tā, ko mēs šeit piedāvājam. Piemēram, jaunās dalībvalstis, mēs tās joprojām tās tā saucam, bet mēs e, redzam, ka samazinās zīdītāju govju e, ganāmpulku skaits, un mēs domājam, ka tas varētu būt pasākums, lai, nu, samazinātu šo kritumu Un e, varbūt, ka tas savā ziņā ir saistīts ar brīvprātīgo saistīto atbalstu. Un te kāds jautāja arī par kon, tā ietekmus konkurenci, un arī Jārkungs kaut ko par to teica. Nu jā, par to, protams, rodas bažas, un daži mm, nozars pārstāvi un citi ir to minējuši. Ja mēs skatāmies uz likumdošanu, tad brīvprātīgais saistītais atbalsts ir pieļaujams, bet tikai ļoti konkrētās situācijās. Nozarēs, kuras nonāk grūtībās un problēmās, nu, faktiski tādās eh, marginālās, marginālos reģionos, kur uh, samazinās dramatiski nozares izdzīvot spēju, un tad jums ir atļauj piešķirt šādu atbalstu. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz slācmalgovi ganāmpulku, tad, piemēram, puse Francijas piengo ganāmpulku saņem šādu atbalstu. Jūs jau varat teikt, ka tas eh, novirzās uz marģinālām eh, teritorijām, bet kā to var pārbaudīt? Nu, eh, tieši to pašu mēs varam novērot, piemēram, attiecībā uz eh, cukurbiešu nozaru polijā, piemēram, vai tad tiešām visi tur atrodas marģinālā situācijā, bet, ja paskatās uz šiem cipariem, būtu labi palūkoties, kā eh, brīvprātīgais saistītais atbalsts tiek piešķirts. Nu, es domāju, ka kaut kādas jau pārbaudas notiek, bet pašlaik mm, man šķiet, ka dažs labs varētu sākt uztraukties par to, ka tas negatīvi ietekmē konkurenci. Give... Tālāk, eh, nu, mans kolēģis varbūt eh, turpinās sniegt eh, atbildes. Jā, es eh, arī, ko labprāt, eh, piebildīšu vairāki cienījamie deputāti eh, izteicās par to, ka nepieciešami jaunāki, svaigāki dati. Nu, tie dati, ar kuriem operējam, lielākoties arī ir visjaunākie, kādus vien spējām atrast, proti 13. gada rudens dati. Saprotiet, ka šie dati, kas ir analīzes pamatā, uh, ir nu, tādi pamatīgi labi Eirostata apkopoti un Eiropas komisijas apkopoti dati. Mm, tie dati par Eiropas Savienību kopumā, šo datu ievākšana, apkopošana ir, ir milzu pasākums. Mm, šādas datu kopas sagatavošana parasti prasa divus, trīs gadus. Mm, pēc tam vēl tie ir jāizdod, jāpublicē tā, ka pagājušā gada nogalē, kad, kad e, tapa mūsu pētījums, e, vienkārši fiziski nebija iespējams dabūt e, tādā kvalitātē kaut kādus vēl jaunākus, svaigākus datus. Tie bija tādi pēdējie nopietnie, kvalitatīvi sagatavotie dati, ar kuriem tad varējām operēt. Un, protams, uh, Um, no parlamenta perspektīvas raugoties, tas interesantākais laika posms tiešām mm, ir aizvadītie divi eh, gadi. Uh, šos aizdītos divus gadus aplūkojam tā daļai epizodiski, izmantojot tirgus observatorijas un Eiropas komisijas atsevišķus datus, kas, kas dažos gadījumos tiešām ir jaunāki, svaigāki, bet lielākoties dati, kas raksturo uzņēmumu struktūru, uh, un, un, un, un vēl vairākus parametrus parasti ir, ir dati no, no trīs gadus eh, senas pagātnes. Jā, līdz ar to saku jums sirsnīgu paldies par eh, šo pētījumu, par tā prezentēšanu. Tiešām pamatīgs, fundamentāls pētījums pieejams šeit arī drukātā formā. Skatoties vien, jau, jau, jau kļūstam gudrāki, vai ne tā? Un, un kad, kad to pārlasīsim brīvā brīdī, tad, tad noteikti daudz labāk iepazīsim situāciju un, un varēsim daudz kompetentāk spriest par, par, par KLP jautājumiem, par eh, dažādām prēmijām un, un tiešajiem un netiešajiem maksājumiem un tā tālāk. Tā vien šķiet, ka eh, šī brīža sistēma nav ideāla, ka situācija ir ļoti nestabila, mm, eh, pārmaiņas un, un krīzes var nozari piemeklēt jebkurā brīdī. Arī tātad plašākā kontekstā situācija ir, ir maz paredzama. Um, mūsu aplūkotajās nozarēs. Bet, nu, vēlreiz jums paldies. Šobrīd turpināsim darbu. Nākamais punkts. Tas ir 13. punkts. Lauksaimniecības komponents tiežniecības sarunās. Kā noritošajās tā nākotnē ieplānotajās. Tātad Eiropas Savienība šobrīd risina uh, šādas sarunas un ir nākotnē tādas ieplānotas šķiet ar Japānu. Mūsu delegācija tikus vis tālāk. Nu tad ir vēl amerikāņi, Merkasur valstis, Austrālija, Jaunzēlanda. Mūs šajā kontekstā, protams, protams, interesē arī Brexita potenciālā ietekme Digi Agri starptautisko lietu atbildīgais mm, Džons, mūsu kolēģis, eh, šeit eh, droši vien būs daudz kompetentāks izteikties. Prieks par to, ka arī Digi Sante pārstāvis šodien ir mūsu vidū, jo, nu, protams, Brazīlijas eh, lielopu gaļa. Tas ir tas jautājums, kas ir mūsu visu prātos. Skamala kungs, sveicu jūs mūsu vidū, paldies! Uh, ka atradāt laiku atnākt pie mums. Mm. Uh, tiešām aic, lū, nu, uzaicinājām jūs šeit ierasties burtiski pēdējā brīdī, tāpēc uh, diez vai esat sagatavojušies tik labi, kā varbūt jums būtu gribējies, bet nu, nešaubāmies, ka jūs esat ļoti kompetents un varat par, par, par šiem jautājumiem uh, Uh, izteikties. Bet, nu, sveicu Džonu Klārku, prieks jūs redzēt, nesat šeit pirmo reizi. Uh, par šiem jautājumiem uh, esam jau runājuši vismaz pāris reizes, un mm, jūs šodien mums nešaubos sniegsit kārtējo ļoti interesanto, aizraujošo un nu, tādu izglītojošo prezentāciju. Jā, paldies! Nu, ceru, ka šī nebūs un nekļūs par manu pēdējo viesošanos jūsu komitejā. Es mm, cerams, izteikšos, varēšu un spēšu izteikties īsi, koncentrējoties uz divām tādām pamata tēmām. Vispirmkārt, īsumā informēšu jūs par jaunākajiem eh, pavērsieniem eh, šajās tirzniecības sarunās, par, eh, par pavērsieniem starptautiskajā arēnā, mūsu arējās attiecībās, un otram kārtām dalīšos savos ieskatos par, par tiem lielākajiem izaicinājumiem, uh, šķēršļiem, kādus saredzam šajā starptautisko attiecību plāksnē, kā tas viss varētu ietekmēt mūsu lauksaimniecību, mūsu KLP, un atbildēšu arī uz jūsu jautājumiem, ja tādi būtu. Es tātad esmu pie jums ieradies ar Maiklu Skenlonu un, un Digi, tātad Digi Santa kolēģim, lai jums atbildētu uz, uz jaunākajiem, jaunākajiem jautājumiem par Brazīļu. Uh, lielopu gaļu. Tātad jaunākie pavērsieni, ja runājam par, par divpusējām, divpusējiem procesiem, tad jāmin noteikti progress eh, mūsu sarunās ar Japānu. Šeit eh, mm, mūsu mērķis ir izcīnīt eh, tādu mm, plašu tirgus mm, pieejamību, mūsu geogrāfisko norāžu aizsardzības līmeni. Šeit runāt par Japānu mums ir tātad tā, tā, ofensīvas. Tā, Eh, intereses. Eh, pagājušajā decembrī mums, nes, diemžēl, nespējām vienoties ar Japāņiem, bija pārāk daudz smagu neatbildētu, neatrisinātu jautājumu. Bet, nu, tagad um, esam cerības pārnoti, ka izdosies šo nolīgumu noslēgt vēl uh, pavasarī. Uh, Junkers, komisijas priekšsēdētājs, nesen tikās ar Japānas premjeru abi un, un apliecināja, ka tik tiešām tā tas viss varētu arī notikt. TTIP paredzam, ka tas kādu, kādu, kādu laiciņu pastāvēs, tā teikt, uz ledus saldētavā. Mēs vienkārši pieņemam zināšanai, atzīmējam to progresu, kāds ir panāks līdz šim. Ir izdots kopīgais ziņojums, pārskats par, par situāciju mūsu un amerikāņu attiecībās. Un kaut arī TTIP process ir, tā teikt, iestrēdzis, mēs ļoti uh, aktīvi savus brīvās tirzniecības plānus vēršam citos virzienos. Merkosur tātad valstis, ar, ar, kas ir būtiski un, un ļoti aktuāli daudziem no jums, es to ļoti labi zinu, mm, ka jūs izrādāt interesi un aktīvi piedalāties šajos procesos. Ceru, ka uh, būsit kā, kā vēstneši savās eh, valstīs, ko pārstāvat, um, ka šeit ir mūsu defensīvas intereses, ne tikai ofensīvas. To pašu varu sacīt eh, par nākotnē ieplānotajām sarunām ar Jaunzēlandi un Austrāliju. Šeit tātad eh, tiek veikti sagatavošanas darbi, priekšdarbi, un tas īstais sarunu process sāksies jau pavisam drīz kad šī aktīvā fāze sāksies, tad arī vērsīsimies pie padomes ar lūgumu apstiprināt mandātu sarunu uzsākšanai ar Jaunzēlandi un Austrāliju. Visticamāk šī gada rudens pusē. Un uh, Digi Agri mm, mēs ļoti labi apzināmies, ka ar šīm divām valstīm būs, uh, būs sarežģījumi, būs uh, jāpacīkstās Eh, lielopu gaļā, cukurs, eh, piena produkti. Eh, nu, šeit būs mums jārīkojas gudri, tā ļoti atjautīgi. Un, nu, lai, lai noslēgtu šo sadaļu par, par divpusējām attiecībām, Meksika šeit ceram, ka vēl šogad izdosies panākt galīgo vienošanos ar Meksiku. Tālāk mūsu, mūsu plānos ir Tunisija, Malāzija, arī Norvēģija, arī Turcija gaida rindā. Šeit tā tad ir Ēsturcijas muitas savienības modernizācijas projekts, modernizācijas sarunas. Uh, un ko vēlos šai sakarā pasvītot visu šo eh, sarunu virzienu sakarā. Tātad mūsu mērķis eh, ir eh, labs, līdzsvarots, godīgs un taisnīgs darījums, kas nodrošinātu no vienas puses pavērtu jaunus, jaunus tirgus, no otras puses aizsargātu mūsu produkciju, lai būtu skaidri atrunāti visi veselīgumā, nekaitīgumā, drošības un labturības aspekti Brīvās tirzniecības nolīguma nav tikai tāds, tāds tīri komerciāls politikas instruments, ļoti arvien lielākā mērā tas ir daudzpusējas sadarbības tāds komponents, kas, kas ļauj mums, tā teikt, propagandēt labu lauksaimniecības praksi, popularizēt to visā pasaulē. Tas ir tāds mūsu sekundārais mērķis, gājiens, atsaucoties uz Nairobi notikušo PTO konferenci, kur Eiropas Savienība uh, bija nu, tāds, tāds smagsvara spēlētājs, iestājoties par eksporta subsīdiju, subsīdiju atsaukšanu. Mēs tāpat arī esam, esam nu, tādu jau, jau, jau vadošo lomu uzņēmušies, gatavojoties nākamajai sesijai Argentīnā mm, lai cīnītos un izskaustu tirgus kropļojošu praksi. Tāpat arī mums ir saistošs Parīzes nolīgums, uh, Eh, un ilgspējīgas attīstības eh, starptautiskie nolīgumi. Vēl jāmin tas, ka eh, š, pavisam nesen sekmīgi noslēdzās G20 valstu zemkopības ministru sanāksme Berlīnē, vienojoties par ciešāku sadarbību tieši ilgspējīgas lauksaimniecības un ūdens saimniecības jomā, lai cīnītos ar mikro, mikro, mikrobiālo rezistenci un uh, Mm, stimulētu, motivētu privāto sektoru plašāk investēt agrobiznesā Āfrikā, tādā veidā ļaujot sasniegt arī attīstības mērķus, palīdzot izraut cilvēkus no trūkuma, nabadzības, bezdarba. Tā kā nevaram vairs teikt, ka mūsu ziņā ir tikai tādi tīri tirznieciskas dabas jautājumi, sarunas un tā tālāk. Uh, tā ir vide, ilgspēja, darba vietas, izaugsme, attīstība. Arī šie, šie jautājumi ir, ir tagad no mums lielā mērā atkarīgi. Un īsumā pakāpjoties solīt atpakaļ, norādīšu uz, uz tiem lielākajiem šķēršļiem, mm, izaicinājumiem, ko saredzam tuvāko gadu garumā. Nu, mm, ja paraugāmies uz to, to politisko lauku, kāds, kāds pavērs mūsu priekšā, uh, Eh, kādā atrodamies, tad pirmkārtām tas, ka jāatzīmē tas, ka Eiropas Savienības pilsoņi arvien kritiskāk eh, vērtē eh, globalizāciju, šādus tirznieciskus nolīgumus, ir bijušas protesta akcijas, demonstrācijas, to mm, apliecina tas, tas juceklis, kas kāds izvērtās pirms beidzot tika parakstīta ceta, mm, un, un, un šis haoss, šis, šis vaiprāts eh, visticamāk atkārtosies pirms arī eh, citiem šādiem lieliem starptautiskiem nolīgumiem, kad eh, globalizācija tiks vainota visās pasaules nelaimēs. Brexits un, un visas tās emocijas, kas tur uzvirmoja, ir vēl viens papildu neskā, ne, neziņu vairojošs aspekts par to, kādas būs mūsu attiecības ar apvienoto karalisti, mm, kas radīs mums galvas sāpes. Eh, bet nu, tādā starptautiskā eh, griezumā mūsu eh, tirsniecības politika noteikti, noteikti saskarsies ar tādu naidīgāku, karēvīgāku, agresīvāku attieksmi no mūsu partneriem nekā aizvadītajos gados un desmitgadēs. Nu, šeit laukuma pretējā pusē mums stāsties Amerika, Ķīna, uh, Un, un ar lielu nožēlošanu jāatzīmē, ka Krievija pilnīgi noteikti turpinās uh, spēlēt, uh, spēlēt uh, to, to lomu, ko tā ir ieņēmusi aizdītajos gados ar, ar aizliegumiem, embargo un tā tālāk un tā tālāk. Un Amerika, ja runājam par amerikāņiem, Nu, tad arī šeit uh, signāli, ko saņemam no, no okeāna otra krasta, ir tādi uh, neviennozīmīgi. Nu, tā tad ASV jaunā administrācija ir, ir uh, oficiāli it kā izstājusies no TTIP saruna procesa. Uh, visa šī te attieksme, vērtējot divpusējās attiecības uh, no amerikāņiem, ir ļoti tāda uh, Eh, nelabvēlīga, viņi ir gatavi spēlēt tikai un vienīgi pēc principa visu vai neko, uzvarētājs eh, dabū visu, eh, tā vietā, lai iestātos par tādiem win-win risinājumiem, nesaskatot to, to, to iespēju potenciālu, kāds, kāds ir šādu attīstī, att, attiecību ciešākā un plašākā izvēršanā. Uh, un komisāra Malmstrēma ir, ir, ir runājusi ar ASV administrācijas pārstāvjiem, uh, un, un uh, Meksikas, Merkosūra valstu pārstāvji uh, tagad principā ir, ir vēl jo motivētāki slēgt šādas vienošanās ar, ar mums, Eiropiešiem, labi apzinādamies to, to, to nedrošību, ko, ko starptautiskajās tirznieciskajās attiecībās uh, ir ienesusi Trumpa administrācija. Un noslēgumā priekšsādātāji, nu, likšu mūsu lauksainiecības un tirzniecības politiku vēl tādā plašākā kontekstā Nu, nerunāšu, neskandināšu šo mantru par to, ka Eiropas Savienība ir lauksaimniecības eh, tāda lielvara. Eh, nesen, nesen ir publicēta tā, tā, tā, statistika par lauksaimniecības produktu tirzniecību un apgrozījumu Eiropas Savienībā - vairāk kā 130 miljārdi eiro gadā. Eh, lauksaimniecība, pārtika, tās ir tās nozares, kas, kas principā garantē to, ka mūsu kopējā tirzniecības bilance joprojām ir pozitīva. Un tāda ir bijusi jau septiņus gadus pēc kārtas. Tas, protams, ir pozitīvi ietekmējis pašu nozari. Tā, tādā veidā tiek, tiek ģenerēts potenciāls tālākai attīstībai, tālākai ekspansijai, uh, un to vēl jo vairāk sekmēs tirzniecības nolīgumu slēgšana. Es, es runāju par visdažādākajām lauksainiecības nozarēm un ražošanas nozarēm un produktu grupām un kategorijām, no tūgaļas līdz uh, dzērieniem un alkoholiskiem dzērieniem un tā tālāk. Uh, gaļas nozara, lielopu gaļas nozara, kartupeļu cieta, aitas, gaļa, nu, atsevišķi tādi specifiski, specifiskas nozars eh, eh, varbūt nākotnē nonāks tādas eh, agresīvākas konkurences apstākļos. Nesam to no neviena slēpuši. Atsevišķi mūsu starptautiskie partneri ir ar, ar senām tradīcijām un spēcīgiem trumpiem noteiktās produktu un ražošanas kategorijās. To, kā jau teicu, nesam slēpuši. Bet, ja runājam par, par šiem izaicinājumiem, par šiem potenciālajiem šķēršļiem. Eh, mūsu, mēs strādājam tā, lai mūsu tirzniecības attiecības un, un politika būtu tāda, kas ir arī vērtību orientēta, eh, kuras pamatā ir fundamentālas vērtības kā, kā sadarbība, atklātība, likuma vāra, tāds tiesiskums, nevis, nevis spēka politika eh, tirzniecības attiecībās. Tas ir tas, ko no mums eh, sagaida mūsu, mūsu pilsonis, mūsu patērētājs. Mēs eh, tā labprātīgi, tādu labprā, lab, lab, labvēlīgu attieksmi izrādām pret, pret starptautiskiem partneriem, pret, pret mūsu pašu spēlētājiem, pret lauksaimniekiem, arī mazajiem, sīkajiem lauksaimniekiem, lai viņiem uh, šie, šie tirzniet, brīvās tirzniecības labumi neaizietu gar degunu, mm, lai tos nenosmeltu tikai lielais agrobizness. Mm, nu, protams, dažu, dažu nozaru lielā fragmentācija, sadrumstalotība ir, ir aktuāls jautājums, kas eh, ir, ir izskaidrojums, eh, kas ir izskaidrojums arī uh, Eh, šo nozaru vājajai pozīcijai kopējā biznesa kontekstā. Mēs noteikti eh, neupurēsim eh, tādu vai citādu nozari tikai tāpēc, lai panāktu vienošanos. Tas būtu ļoti negodīgi, netaisnīgi pret, pret noteiktām nozarēm, kas ir dažādu iemeslu dēļ tādā situācijā, kādā tās ir. Centīsimies panākt līdzsvarotu taisnīgu risinājumu. Un, lai to spētu, mēs vēlamies eh, regulāri tikties ar jums, dzirdēt no jums, eh, uzklausīt jūsu rūpes, iebildumus, eh, norādījumus. Un šāda tirzniecības sarunas nekād nav tādas, tādas vienvirziena sarunas. Tas ir tāds daudzvirzienu atgriezenisks process, Nu, un, protams, nāksies beigās šur tur piekāpties, prasīsim šādiem, šādiem soļiem zaļo gaismu no, no mūsu politiskās vadības, bet galvenais mūsu, mūsu mērķis ir tādā sadarbības, atklātības un, un lab, labprātības gaisotnē šādas vienošanās slēgt, iestājoties par taisnīgumu, par, par tiesiskumu. Um, Protams, protams, noturot mūsu šo, šo statusu, mūsu trumpjus, kādi tie mums ir Pasaules tirzniecības organizācijā, iesaistot ciešāk visus mm, mūsu interesējošu, mums būtisku vērtību tālākā popularizēšanā visā pasaulē. Jau pieminēju šo tiesiskumu, tas nozīmē, ka mēs respektējam noslēgtās vienošanās, bet esam arī tādi korekti partneri pildām savas, savas solījumus, savas saistības. Tikai tad šādos nolīgumos iekļautie šie potenciālie labumi, ieguvumi arī materializēsies. Un, nu, tad līdz ar to arī prasīsim, lai mūsu partneri nodrošinātu caurskatāmību savā, savā regulējumā. Un, ja runājam par Dīdžagriju, par komisāru Hoganu, Mēs, mūsu cilvēki noteikti būs klātesoši visos šajos sarunu procesos. Mūsu, nu, šī pārtikas diplomātija turpinās darboties ar, ar pilnu jaudu, popularizēsim mūsu produkciju. Es pavadīšu komisāru Hoganu jau tuvākajā laikā vizītē uz, uz ASV un Kanādu. Uh, Uh, kur tieši popularizēsim mūsu produkciju. Tālāk arī ir paredzēts brauciens uz Irānu un Persijas līča valstīm uh, rudenī. Uh, un tāpat arī lielos startautiskos lauksainiecības gada tirgos Kanādā, Ķīnā, Indijā un, un vēl citviet pasaulē, lai palīdzētu mūsu produkcijai iekļūt šajos tirgos. Un visbeidzot, priekšstādātāji, es, es skatos uz jums un redzu, ka jūs jau ar savu ķermeņa valodu sūtāt man signālu aizvērties. Uh, Eh, modernizāciju. Tas būs viens tāds uzstādījums eh, mūsu šajās eh, attiecībās. To prasīsim arī no mūsu nozares. Bez modernizācijas, bez konkurētspējas audzēšanas nespēsim sasniegt mūsu izvirzītos mērķus ilgspējas jomā, klimata pārmaiņu jomā, ražīguma pieauguma jomā kopējai lauksaimniecības politikai ir jābūt tādai, kas palīdz ražotājiem, lauksaimniekiem noturēt savu konkurētspēju, uh, strādāt labāk, modernāk, efektīvāk. Un, un, un tāpēc arī raudzīsimies, kā šai ziņā varam palīdzēt mūsu lauksaimniekiem to panākt. Un gala beigās tātad ielaužoties šajos augstu konkurējošajos, augstas konkurences tirgos kopējai lauksainiecības politikai ir jābūt tādai, kas to dara iespējamu, kas uz to stimulē, kas, to, kas uz to motivē, lai mūsu lauksaimnieki būtu spējīgi konkurēt ne tikai reģionāli vai lokāli, bet arī starptautiski piedāvājot augsti kvalitatīvu novatorisku produktu, lai tā kļūtu par mūsu atpazīšanas zīmi jebkur pasaulē tiem noteikti ir jābūt tādiem pamatu uzstādījumiem nākamā KLP posmā. Nu, tas tad arī tiešām viss. Priekšsādātāji ar prieku atbildēšu uz jūsu komentāriem un jautājumiem, ja tādi būtu. Mans kolēģis no DJ Santē, tad eh, ko konkrētāk jums vēstīs par Brazīlijas lielopu gaļu. Mamy, mamy čas, ja nišķiem panā direktora granica. Nu, šodien mums ir laiks, eh, tāpēc es eh, negribēju jūs nekādā veidā ierobežot, taču jūs visu laiku teicāt, ka uh, tas ir pēdējais punkts, pēdējais punkts un atkal pēdējais punkts, nu tāpēc varbūt mana ķermeņa valoda bija tāda, kā tā bija. Tātad jūs pieminējāt vērtības, kas tiek nodotas uh, tirdzniecības laikā. Es domāju, ka šeit mēs runājam par ētiskām vērtībām, standartiem, dzīvnieku labturību Un, protams, kā tas attiecas arī uz uh, importētājiem. Pie mums ir ieradies arī Mišels Skanēls. Viņš uh, vēlas mums runāt par ļoti uh, svarīgu un aktuālu tematu. Viņš ir no uh, Sanko ģenerāldirektorāta. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādātāji! Labprāt uh, sniegšu informāciju parlamentām par uh, notikumiem attiecībā uz eh, skandālu, kas izcēlās Brazīlijā attiecībā uz eh, lielapgaļas produktiem. Pirmo informāciju saņēmām piekdien no ziņām presē. Un tā tad eh, tika runāts par krāpšanu, iespējamo krāpšanu kontrols dienestos un gaļas eksporta uh, iestādēs. Rīkojāmies nekavējoties, nosūtījām notu nu, Brazīlijas varas iestādēm. Tas notika tajā pašā dienā. Mēs lūdzām sniegt skaidrojumus un uh, pārliecību, ka uh, dzīvnieku veselība un drošība Eiropas Savienībā netiek nekādā veidā apdraudēta, un lūdzām arī uh, apņēmīgi rīkoties. Nedēļas nogalē bija vairāk diplomātiskie kontakti, un svētdien uh, Ehm, Brazīlijas prezidents tikās ar mūsu vēstnieku un arī ar ehm, citu importētāju valstu vēstniekiem, lai sniegtu vajadzīgo informāciju. Pirmdien mums bija iespēja pārskatīt eh, Brazīlijas eh, tūlītējo reakciju uz mūsu paustajām bažām un uh, to, kas notika tikšanās laikā ar prezidentu. Uh, nebijām gan apmierināti ar mums sniegto informāciju un atkal rakstījām Brazīlijai, aicinot sniegt tālākus skaidrojumus. Mūs visvairāk uztrauc uh, šīs institūcijas, kas ir ieska, iesaistītas skandālā. Saskaņā ar informāciju presē, policijas varas iestādes Brazīlijā tagad vēršas pret 21 institūciju. Esam konstatējuši, ka vismaz četras no šīm institūcijām uh, bija saņēmušas pilnvaras eksportēt uz Eiropas Savienību. Mēs lūdzām, lai Brazīlijas uh, varas iestādes nekavējoties svītro šīs iestādes no uh, saraksta, kas ir paredzēts um, Eiropas Savienībai. Mēs informējām arī visas atbildīgās varas um, amatpersonas par um, šo iespējamo skandālu un arī uh, mēģinājām nodrošināt, lai eksports nekādā veidā nenotiktu vairs no šīm institūcijām. Tāpat arī mēs grib, gribējām saņemt no Brazīlijas visu informāciju par iespējamiem sūtījumiem no šīs, šīm institūcijām. Paralēli mēs aicinājām dalību valstis uzlabot kontrols līmeni attiecībā uz visiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas tiek eksportēti no Brazīlijas. Pašlaik mm, šīs kontroles ir diezgan stingras, tad, tad ir trīs eh, līmeņu kontrole, tiek eh, pārbaudīti identitāti dokumenti un arī notiek fiziska kontrole. Mēs lūdzām, lai šajā fiziskajā pārbaudē tiktu pārbaudīta arī higiēna. Uh, Tas tiek darīts, lai mēs risinātu ne tikai sākotnējos riskus, kas saistās ar šīm četrām instancēm, kas drīkstē eksportēt uz Eiropu, bet mums ir vajadzīga arī tālākā skaidrība par visu eksportu no Brazīlijas. Mūsu kontakti ar Brazīlijas varas iestādēm turpinās. Mēs uh, viņiem paziņojām, ka tas patiešām nav akceptējami, ka par šo skandālu uzzinājām presē, ka mums nebija nekādas oficiālas informācijas. Tāpat arī mēs paudām, ka šāda veida korupcija un ļaunprātīga prakse viņu institūcijās un kontrolas dienestos noteikti uh, ir kaut kas ārkārtējs un ka viņu kontrolas dienestē vajadzēja tam izsekot līdzi. Policijai vajadzēja saprast, ka kaut kas uh, nav pareizi un noteikti vajadzēja par to ziņot. Mēs eh, turpinām kontaktēties ar mūsu galvenajām amatpersonām. Kā jau es minēju, mēs aicinājām palielināt fiziskās kontrolas eh, eksportam, un tāpat arī mēs eh, tiksimies vēlreiz Briselē, kur mēs runāsim par pašreizējo kontrolas sistēmu. Tas ir arī viss. Es saprotu, ka jūs vēlaties um, dzirdēt visplašāko iespējamo informāciju, bet uh, es labprāt atbildētu arī uz jautājumiem. No škoda byłoby jeszcze Pan powiedzieć o ewentualnej skali zjawiska. Varbūt jūs varētu mums prezentēt, pastāstīt, uh, kāda ir šī skandāla apmēri. Es pieļauju, ka varbūt jums nav uh, šādas informācijas, vai arī jūs nevarat to paust. Labi, tad turpināsim debates. Pirmais izteiksies Dantāna kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties eh, komisijai par sniegtajiem paziņojumiem par Brazīlijas skandālu. Tātad atkal smaga situācija. Mēs noteikti grausim patērētāju uzticību un uh, jebkurā gadījumā tas notiks, ņemot vērā to, kas parādīsies pārtikas ķēdē, kas notiks lauksainiecības nozarē. Protams, mums ir vajadzīga drošība un uh, visi vainīgie ir jāsoda. Tas ir jādara gan Eiropā, gan Brazīlijā. Man ir viens jautājums Klarka kungam. Ļoti uzmanīgi viņā klausījos un es redzu, ka uh, Mm, viņa entuziasms eh, nemaz nemazinās, viņš priecājas par visu jaunu nolīgumu slēgšanu. Bet man šķiet, ka tirzniecība Eiropā tiks eh, satricināta ar eh, lēmumu, ko ir pieņēmusi kāda no Eiropas tautām, proti Briti. Šķiet, ka pavisam drīz 50. pants tiks ierosināts, un Lielbritānija ir ļoti nozīmīga tirzniecības spēlētāja tā importē ļoti daudz mūsu produktu, un domājot par gaļu, e, tad tas ir 2 miljonu tonnas e, gadā, un 2016. gadā lielākā daļa nāca no īrijas. Es e, gribētu zināt, kas notiks ar šiem sūtījumiem. Mums varbūt vajadzētu paskatīties, uh, kāda stratēģija Lielbritānija attīstīs eh, tirzniecības jomā, vai tā būs eh, gatava izmantot šīs 50. Eh, pāntā sarunas, lai saglabātu savas privileģētās attiecības attiecībā uz Eiropu, vai varbūt tā vēlas sākt pati savu ceļu, varbūt tā meklēs citus uh, importa avotus, piemēram, ASV, tur ir ļoti labā ar hormoniem barota gaļa. Uh, tātad es uzskatu, ka visas jaunās uh, sarunas līdz brīdim, kamēr mums nebūs skaidrības par uh, tirzniecību ar Lielbritāniju, ir absolūti pāragras. Madame Dots. Dots skundze. Thank you. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos paust pateicību arī komisijas pārstāvjiem, kas sniedz mums aktuālāko informāciju par um, Brazīlijas lielapgaļas skandālu. Esmu no Ziemeļīrijas, un uh, mēs esam reģions, kas daudz eksportē. Mums ir jāievēro visaugstākie standārti, ko ir noteikusi Eiropas Savienība. Uh, Un uh, tas ir labi ne tikai mūsu reģionam, tas ir labi arī patērētājiem, mūsu eksportam un tā tālāk. Mani uztrauc, ka komisija par šo skandālu uzzināja tikai uh, no mm, rakstiem presē, un jūs paši to atzināt. Es gribētu zināt, kāpēc tas tā ir, un kas īsti notiek ar inspekcijām. Galu galā šādas inspekcijas eh, mums eh, noteikti vajadzēja veikt eh, Brazīlijas gaļas ražotnēs. Vai šādas inspekcijas vispār notiek? Tāpat arī es gribētu zināt, vai komisija inf ir informācija par to, cik ilgi ir vilcies šis skandāls un kāds a, iespējamais risks ir bijis patērētājiem Eiropas Savienībā, kas varbūt ir pirkuši šādu eksportētu gaļu. Uh, Ražotāji no mana reģiona ir absolūtā šokā par šo skandālu. Viņiem ir jāievēro visaugstākie un visstingrākie standarti. Viņiem tiek uzlikti ļoti augsti sodi. Piemēram, ja viņi mazliet par vēlu reģistrē govi, tad jau tad viņiem par to tiek uzlikts sots. Šķiet, ka mēs neesam pietiekami labi izmeklējuši šos tirdzniecības līgumus. Uh, Mani eh, vēlētāji no mana reģiona noteikti tā uzskata. Es eh, priecājos dzirdēt, ka šīs mm, četras mm, ražotnes, kas drīkstēja eksportēt uz Eiropas Savienību, vairs nav iekļautas drošajā sarakstā. Es eh, gribētu saņemt regulāru informāciju par šo tik svarīgo jautājumu. Bovē kungs. Sākumā es gribētu uh, runāt par Brazīlijas skandālu. Uzskatu, ka komisijas sniegtā informācija un arī uh, manu komē, kolēģu pirmie komentāri parāda, ka saskaramies ar, ar reālu problēmu. Tad šeit ir runa par četrām ražotnēm. Ļoti labi. Bet jautājums ir, ja kaut kas tāds varēja notikt šajās četrās ražotnēs, tad visticamāk pastāv arī reāls problēmas attiecībā uz visu sistēmu Brazīlijā. Tad ir par kontroli un korupciju. Ja kaut kas tāds notiek četrās ražotnēs, tas var notikt jebkur. Tieši tāpēc es gribētu, lai Eiropas parlamenta lauksaimniecības komiteja uh, norādītu komisijai, ka tai vajadzētu izdarīt kaut ko pavisam vienkāršu. Uh, vajadzētu uz Brazīliju nosīt, nosūtīt ekspertus, un mums vajadzētu vēlreiz uh, veikt šīs ekspertīzes, pilnībā neņemot vērā Brazīlijas veikto ekspertīzi. Tad, tad Labi, mēs varam sodīt šo, šo, šīs četras ražotnes, bet vajadzētu paskatīties uz visu sanitāro sistēmu Brazīlijā. Šķiet, ka tā nemaz vairs nav uzticama. Varbūt tas prasīs daudz laika, varbūt pat divus gadus, bet kā mēs varam uzsākt uh, tirzniecības sarunas ar šādu partneri, ja mēs uzzinām par tik milzīgu krāpšanu? Uzskatu, ka mums noteikti vajadzētu strādāt pie šiem sanitāriem jautājumiem. Tas ir pirmais elements. Un otrais elements, mēs tikko ar Klarku kungu runājām par uh, tirzniecības nolīkumiem. Šīs sarunas uh, notiek pēc uh, Uh, vairāk dalībvalstu pasūtīta ziņojuma publicēšanas. Un uh, šķiet, ka šis ziņojums, un tātad te ir runa par dalībvalstu pasūtītu ziņojumu, un šie cipari nemaz nav apmierinoši. Mēs uh, redzam, ka 2025. gadā mēs varam saskarties ar ļoti lieliem zaudējumiem, ar absolūtu līdzsvara trūkumu. Iespējams, ka šī situācija būs pavisam problemātiska. Tātad te ir runa par lielopu gaļu un nu, par citiem produktiem. Uh, varētu teikt, ka mēs pat esam bīstamā situācijā. Bet ko mēs darām? Mēs jau turpinām virzīties uz priekšu, it kā nekas nebūtu noticis, un mēs pat atļaujam jaunas sarunas ar citām valstīm, sākam runāt pat eh, par sarunām ar Irānu. Nu, man šķiet, ka tas eh, nemaz nav prātīgi. Uzskatu, ka mums patiešām vajadzētu uzsākt diskusijas. Es gribu zināt, Vai mums patiešām pastāv šāda nepieciešamība eksportēt un slēgt šādus tirdzniecības nolīgumus? Pašlaik lauksaimniecības jautājumi parasti ir tāds uh, pēdējais ritenis uh, visā šajā mašinērijā. Vienmēr uh, lauksaimniecības nozara cieš šādos tirdzniecības nolīgumos, Un neskatoties uz to, mēs tikai turpinam slēgt šādus līgumus. Nu, mēs uh, redzam, ka šeit ir bijuši daudz un dažādi skandāli, tā skaitā um, lielopa gaļa ar hormoniem un tā tālāk. Tātad mums uh, vajadzētu paskatīties, vai gadījumā m, mm, šajos brīvās eh, tirdzniecības nolīkumos nevajadzētu pāredzēt eh, šo šīs vairāk tūkstošu tonas eh, kompensācijas. Mēs jau tagad redzam saskaņā ar sagatavotiem ziņojumiem, ka nākotnē mums būs deficīts. Uh, Es uzskatu, ka lauksaimniecības komiteja neveic savu darbu, tā vienkārši ņirgājas par lauksaimniekiem, par Eiropas Savienības pilsoņiem. Nedomāju, ka mums vajadzētu slēgt tagad vēl jaunas tirdzniecības nolīgumus, jūs pats tik tikko uz to norādījāt. Agilērs kundze. Paldies priekšādātāji. Vispirms es eh, vēlētos eh, lūgt eh, Sanko ģenerāldirektorāta pārstāvim atbildēt uz vairākiem jautājumiem, proti par Brazīliju. Ja es pareizi sapratu, pēc tā, ko es lasīju avīzēs, Brazīlijas varas iestādes ir atbildīgas par šīs problēmas risināšanu. Tad, tad te ir runa par precēm, kas ir atrastas eh, noliktavās, eh, saldētavās, un tagad tiek minēts, ka šeit ir runa par četrām ražotnēm, kurām bija licences eksportēt uz Eiropas Savienību. Tātad, vai es pareizi saprotu, ka no šiem četriem uzņēmumiem, tātad eh, šie uzņēmumi bija pasaulē lielākie lielopu gaļas eksportētāji? Savukārt Brazīlijas eh, varas iestādes to ir konstatējušas. Mūsu kontrolē savukārt nekas tam līdzīgs nav atklāts. Vai tiešām Eiropas Savienības veiktajās kontrolēs mēs nesam kaut kādā veidā uzdūrušies šai problēmai? Mani tas patiešām interesē. Ja es pareizi saprotu, tad Brazīlijas varas iestādes eh, tagad tātad ir eh, atklājuši šo skandālu un sāk izmeklēt, bet, ja runa par šiem četriem lielajiem eksportētājiem, vai tiešām mēs neesam nekad saskārušies ar kaut kādām problēmām attiecībā uz lielopu vai putnu gaļu? Gal galā šeit ir runa par ievērojumiem um, daudzumiem gaļas, kas tiek eksportēta no Brazīlijas. Tāpat arī mm, Dantēna kungs jau norādīja, ka šeit Mēs noteikti saskarsimies ar lielām problēmām eh, pēc eh, šādu produktu patēriņa. Es gribētu dzirdēt no jums tādu pavisam skaidru un caurzumu informāciju par eh, šo skandālu. Tagad jautājums Klarka kungam. Ja runa par šiem tirdzniecības nolīgumiem, tad Mums vajadzētu paskatīties uz realitāti un vajadzētu arī pieturēties pie mūsu standartiem. Saskaramies šeit ar ļoti lielu problēmu. Tātad mums liek parakstīt šādus lielus tirzniecības nolīgumus, un pēc tam mēs nevaram uh, importu pārbaudīt. Mēs nevaram būt pārliecināti, ka uh, produktu, kas tiek importēti saskaņā ar šiem nolīgumiem, atbalsti, atbilst Eiropas Savienības standartiem. Mēs esam sagatavojuši atzinumu par nolīgumu ar Čīli um, ekoloģisko produktu jomā. Varbūt jūs man varētu paskaidrot, kādā veidā tiek uh, gatavoti šādi jauni tirzniecības nolīgumi, kā šie nolīgumi tiek aktualizēti. Ar Meksiku arī tagad eh, tiks slēgt šāds nolīgums. Tātad vai slēdzot eh, šaud, šādus jaunus nolīgumus netiek ve vestas jaunas sarunas, vai tam ir kaut kāds pamats, vai ir vēlmi kaut kā ļoti ātri noslēgt šos jaunos uh, nolīgumus. Lauksaimniecības komiteja noteikti interesētu šie jautājumi. Tātad Brazīlijas temats uh, parādās ar vien vairāk, bet, nu, īstais temats, par ko šodien runājam, ir tirdzniecības nolīgumi. Varbūt neļausim Brazīlijas skandālam aizēnot mūsu šīs dienas reālo tematu. Andrijo Kongs tagad. Paldies, priekšādētāji! No savas puses arī es vēlētos pateikties komisijai abiem pārstāvjiem, kas izteicās par redzēcības nolīgumiem un par Brazīliju. Uh, Nu, šķiet, ka lauksaimniecībai Eiropā šī nav laba nedēļa. Tad, tad... Euh, tad parādījās vairāki skandāli, kas liek mums euh, domāt par to, vai mūsu aģentūras ir spējīgas veikt vajadzīgo kontroli. Un tagad šis Brazīlijas skandāls, kur mēs arī varam mest akmeni savā lauciņā. Tātad ir jautājums par to, kā mēs varam nomierināt uh, patērētājus, uh, mēģināt uh, panākt, lai viņi nezaudē uzticēšanos. Ja runa par kontrolas iestādēm um, Brazīlijā, tad šķiet, ka šī nolaidība ir bijusi um, skandaloza. Un ņemot vērā šos elementus, kas nonāk pie mums, uh, Es uzskatu, ka mums nevajadzētu nekādā veidā izrādīt nekādas koncesijas. Mums vajadzētu stingri vērsties pret visiem krāpšanas gadījumiem. Protams, mums ir jāskatās, kas ir noticis arī pie mums iepriekš. Mums bija šis zirgas gaļas skandāls. Es gribētu uzklausīt no Sante ģenerāla direktorāta, kas notiks tuvākajās dienās no mūsu puses, kā mēs sekosim līdzi šai izmeklēšanai. Mums ir vajadzīga šī informācija, lai mēs varētu vairot eh, patērētāju uzticēšanos. Tagad vērsīšos pie Klarka kunga. Es domāju, ka, mm, jā, patiešām var vērot šo dinamiku, šo optimismu tirgos, bet eh, jautājumi tomēr ir eh, pārāk komplicēti, lai mēs tiem pieietu tik vienkāršoti. Uh, Jūs runājāt, ka mums ir jānodrošina piekļuva vērtību ķēdēm un ka mums ir vajadzīgas eh, vienādas normas un noteikumi. Tas attiecās gan uz eh, sociālajiem noteikumiem, gan arī uz dzīvnieku labturību. Jūs sakāt, ka ASV tagad ir krīze, un iespējams mums vajadzētu izmantot eh, iespēju un uh, mēģināt iet šajos uh, jaunajos uh, tirgos, uh, ko mums tagad paver uh, prezidenta maiņa. Uh, ASV. Nu, jā, Trumps tika ievēlēts, bet tas ir tikai uz pieciem gadiem, nu, četriem gadiem, es atvainojos. Nu, es esmu tagad pārņemts ar Francijas prezidentūru, tāpēc sajātu šeit skaitļus. Tātad uz četriem gadiem. Un, ja runa par šo kalendāru, mums ir vajadzīga ilgtermiņa perspektīva. Un, nu, ja mēs paskatāmies uz mm, nacionālo stratēģiju, tad, manuprāt, šie četri gadi ir pārāk maz. Mums vajadzētu palikt modriem un arī piesardzīgiem. Es vēlētos līdz ar to pievienoties Dantēna kunga teiktajiem. Mums vajadzētu paskatīties galvenokārt uz Eiropu, uz iekšējiem Eiropas tirgiem. Uzskatu, ka mums vajadzētu mm, kaut kādā veidā mēģināt atgūt šo tirgu. Protams, ir jāizmanto arī jāpaskatās uz šo specifisko situāciju attiecībā uz Brexitu. Tā mums ļauj eh, savādāk paskatīties uz pagātni. Uh, Tātad, ja pastāv šādas eh, steidzamas problēmas, pirmkārt mums ir jādomā par Eiropas tirgiem, un tad mēs varam sākt domāt par starptautiskiem nolīgumiem. Jebkurā gadījumā mēs nedrīkstam padarīt eh, mūsu tirgu un mūsu uh, iekšējās piegādes ķēdes vēl trausākas nekā pašlaik. Mēs redzam, ka jau tagad ir milzīga krīze pēc tam, kad Krievija aizslēdz savas robežas. Ķīna atver savus tirgus. Uh, un līdz ar to cūgaļas tirgus ir stabilizējies. Bet mums ir jāpaskatās, kas notiks tālāk. Nu, tirgi šeit aizveras, tirgi atveras, šīs plūsmas var uh, palikt lielākas, tad kā samazināties. Nu, mums ir jāizmanto uh, tas, eh, kas pašlaik notiek, bet galvenokārt mums vajadzētu skatīties uz Eiropas teritoriju. Flanagan kungs. Uh, thank you very much. Uh, I suppose uh, deal with the, uh, the general trade topic. Paldies, Flanagan kungs. Nu, vispirms, uh, pirmā tēma. Es to nedarīju tīšām, bet biju vīlies par to, ka jautājums uh, par uh, tirniecības nolīgumu ar Lielbritāniju netika izrunāts līdz galam. Uh, Es domāju, ka jūs droši varētu prasīt vairāk, un uh, pamatā mums ir tāda situācija, kad mums ir ļoti plašs tirzniecības attiecības ar uh, apvienoto karalistu, un viņš ir lielākais uh, neto importētājs mūsu produkcijai. Un jūs tagad sāksim tikai skatīties uz Brāzīliju Tad jautājums, kādēļ mēs vēlamies panākt tirzniecības nolīgumu ar valsti, kurai, kurai, eh, kādēļ tad neslēgt līgumu ar tādu valsti, kuru visi standarti ir kārtībā. Faktiski tā ir tāda savstarpēja atkarība, un tas ir eh, divu virzienu ceļš. Un es, protams, saprotu, ka jūs eh, šos eh, līgumus saslēdzāt balstoties saprātu. Te jau nav gal galā runa par kaut kādu uh, kašķīgu pāri, kas šķiras un vēlas viens otru pārmācīt. Nu, šajā scenārijā es domāju, ka uh, Mm, īri, īru zemnieks un patērētāji Lielbritānijā e, kļūs par bērniem, kuri e, cieš no šķiršanās un netiek e, ņemti vērā um, galvenie principi, un uh, neviens jau nedrīkst ļaut suverēnai nācijai izstāties no Eiropas uh, Savienības, bet uh, nekur jau prom no mūsu robežām jūs neaiziesiet Un galu galā, cik es zinu, robeža starp Kanādu un īriju neradīsies, un ar, Bra ar Brazīliju arī dzen. Un tāpēc es domāju par to, cik lielā mērā eh, no Brazīlijas ir ienācis Eiropas Savienībā un kur eh, šie produkti ir palikuši, ja jums ir šāda informācija. Paldies, Dorfman kungs! Jā, paldies, priekšsēdētāji. Nu, runājot par šo tēmu, par eh, šiem te tirzniecības nolīgumiem, tad eh, aizvakars bija Diseldorfā un apmeklēja vienu no lielākajiem vīngadu tirgiem. Un runa par eh, tom tēmām, kas eh, saskar, eh, kas eh, skar sektoru, ir tieši šī te problēma ar Eiropas standārtu saglabāšanu un to, ka nosacījumiem ir jābūt taisnīgiem un ka arī citām valstīm, kuras import, no kurām mēs importējam produkciju, ir jāatbilst tādiem pašiem augstiem standartiem. Un mēs, protams, varam slēgt eh, dažādas tirdzniecības eh, nolīgumus, bet eh, pēc tam izrādās, ka mūsu partneri mēģina visu sādos veidos apiet to, kas ir panākts, noslēdzot šīs vienošanās. Un tas ir novērots daudzos, daudzās nozaros. Mēs paskatījāmies, kas notiek vīna sektorā. Pašlaik ļoti strauji aug vīna tirgus Ķīnā. Uh, Un tad, kad ķīnieši noslēdz līgumus ar Austrāliju un Čīli par uh, eh, bezmuitas vīna piegādēm, nu, tad, protams, ka šis tirgus sāk augt ļoti strauji un uh, kāds eh, brīnums par to, uh, ka mēs, nu, tā īsti nopietni nebijām ņēmuši vērā šī tirgus attīstības perspektīvas, un kas attiecīs uz Lielbritāniju. Uh, Nu, es domāju, ka būtu labi turpināt tirzniecības sadarbību un eh, līdzīgi kā eh, ja mēs vienmēr varētu piešķirt arī šādu te bezmuitas eh, tirzniecības iespēju vīniem, kas tiek eksportēti no Eiropas Savienības uz apvienoto karalisti. Un savukārt arī uh, e, Lielbritānija varētu eksportēt bez muitas uz Eiropas Savienību. Tā tad tā būtu tāda vienlīdzīga pieeja, un es domāju, ka tas nevienam kaitējumu nedar, neradīja. Paldies! Paldies! Tad, kad Dortman kungs pieminēja uh, vīna gada tirgu, man ir prieks, ka mēs e, dzeram sarkano vīnu, ēdot varbūt ne tik kvalitīvu lielopu e, gāļu. Tas mazinās kaiti. Jā, nu arī es e, pārstāvu lauksaimniekus, labi apzinos to, to, to risku, to apdraudējumu, ko sevi nes šādi startautiski nolīgumi. Katrai valstī ir savas intereses, savas, savi trumpļi. Merkos valstis, Austrālija, Jaunzēlanda tie ir spēcīgi partneri ar labi attīstītiem sektoriem, it īpaši uh, lopkopības nozarē, lielopī, cūkas, mm, un ar viņiem mums nāksies grūti. Jau šobrīd konkurence ir ļoti saspringta, ļoti agresīva, un mūsu produkcija, kura ir tur aizsargāta ar geogrāfiskām norādēm un tā tālāk, krustām šķērsām, ir, ir, ir vājākā stāvoklī, apdraudēti ar ļoti švakām kārtīm un izredzēm un mūsu ražošanas izmaksas ir nesamērīgas, konkurēt nespējīgas. Un, lai samazinātu izmaksas, ražotāji spiesti kvalitāti samazināt. Un manevra iespējas ir, ir, ir ierobežotas. Un turklāt mūsu partneri ir negodīgi, ļoti tādi godkārīgi, bieži vien, ko pierāda arī šis te Brazīlijas gadījums mēs tā kā tādi, nu, antiņi, labticīgi te mēģinām kaut ko sarunāt, un tajā laikā tiekam apspēlēti. Uh, tāpat laikā uh, Mm, pieaug imports, maz, vairojas šī atkarība no, no importa pārtikas apgāžu, tātad šī garantētība vairs, vairs, vairs nav augstā līmenī. Un mm, mm, jautājums ir šāds. Tātad, kad jūs paziņosiet, ka šīs, šīs sarunas ir pabeigtas un, un paziņosiet rezultātu? Nekau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 играе важна роля в управлението на водите. Има и висока екологична стойност, тъй като понижава риска от наводнение. Lai mūsu rīsa nozara tiktu aizsargāta ar, ar, ar pietiekamiem tarifu barjerām, tā ir ar lielu augstu pievienoto ekoloģisko vērtību, to apliecina pētījumi, nozares analīze. Tā ir nepietiekami novērtēta. Uh, Vietnamas taizemes uh, nozaru izla, produkcijas izlaida un, un importā apmēri, protams, ir daudzkārt lielāki par to, ko mēs spējam komerciāli saražot, uh, bet šī nozara ir pelnījusi pietiekamu aizstāvību. Un mans jautājums mm, Eiropas komisijas pārstāvjiem būtu šāds. Vai jūs uh, esat gatavi atvēlēt eh, rīsu audzēšanai eh, pie tai pienākošos eh, cieņu un, un, un lomu gadamajās sarunās ar Dienvidaustrumāzijas valstīm, Vietnamu un citām. Nākamais, Rodrigesas kundze. Tātad izskanēja vesela virkni jautājumu bet izskatās, ka daudz no tēmām, par ko mēs runājam, vienkārši iziet ārpus jebkuru veselā saprāta robežām. Eh, tik pieminēt pat tādu lietu kā pārtiks diplomātiju. Eh, mēs, protams, varam saražot pārtiku paši sev Eiropā, mūsu uh, zemnieki to var. Un, un Hogan kungs, kas par, un jūs parakstāt šos te nolīgumus, tērēt naudu. Uh, Ehm, lai parakstītu šos eh, līgumus, lai eh, tādus pašus produktus ielaistu Eiropā. Es to nesaprotu. Tas ir ārpus veselā saprāta robežām. Nu, kam tad no tā ir labums? Es tā īsti nesaprotu. Ehm, nākamais jautājums. Es vēlētos varbūt pievērsties Japānai un arī Merkazūr eh, valstīm. Kā tas ir ar, tie, ar jūtīgiem eh, produktiem, eh, kam ir savas geogrāfiskās norādes? Es vēlētos detalizētāk izklāstu. Un kā norit sarunas ar Japānu, ar Merkazūru, cik tālu mēs esam sarunu procesā? Un kādus mērķus esam izvirzījuši PTO sanāksmē vēlāk šā gada laikā. Un visbeidzot, es gribētu novērtējumu, bet diez vai jums ir, kā šie tirzniecības nolīgumi ietekmē mazās un vidējās saimniecības. Eiropas Savienībā un kā ietekmē kopienas un sabiedrību lauku reģionos kopumā, jo mūs, manuprāt, visi šie uh, nolīgumi noved pie uh, darba vietu samazināšanās. Mēs riskējam zaudēt ļoti daudz, un es gribētu dzirdēt uh, paskaidrojums. Agņu kungs, lūdzu. Nu, es sēdēšu apšā telpā pirms pieciem, sešiem gadiem, un šķiet, ka kāds no šīs komitejas ir bijis Dienvidamerikā, jo uh, eh, bāžas bija tieši par Merkuzūru nolīgumu, un bija bažas par to, ka uh, lielo paudzēšana un kaušanas standarti nav tādi paši Brazīlijā, kā Eiropas Savienībā. Uh, Un šie zemnieki ieradās atpakaļ un teica, nē, tur viss bija ļoti labi. Nu, protams, ka viņiem Brazīlija parādīja to, ko viņi gribēja, lai mēs ieredzam. Un e, viņiem, protams, tika pateikts arī tās, ko viņi vēlēs dzirdēt līdz ar to. E, bet vajag atcerēties, ka Brazīlija ir milzīga valsts, un es pat nebrīnos, e, ka presa bija pirmie, kas vispār uzzināja par to, ka kaut kas tur notiek jo tad, kad eh, pārstāvi devās eh, uz lopkautuvēm, protams, ka viņi tur ieraudzīja tieši to, ko sagaidīja ieraudzīja. Un tāpēc piekrītam, ko sacīja Dots skundze. Tad, kad es eh, sāka uh, veikt uh, revīzijas mūsu lopkautuvēs, tad nē, tad mūsu pašu vietējie e, vetārsti vairs nebija labi, ka tagad jābūt ekspertiem no citām valstīm, un beigās e, kaušanas e, izmaksas pieauga milzīgi, un tad pēkšņi radās e, šis te zirgu gaisa skandāls, un faktiski tā bija visa Eiropas saimnības sistēma, kas parādīja, ka sistēma nedarbojas. Nu, mēs vienkārši aizmiglojām acis Nu, komisija faktiski nespēja tik galā ar šo uzdevumu. Tā kā ja mēs gatavamies turpināt importēt lielo pagaļu no tādas valsts kā Brazīlija, kur korupcijas kultūra ir ārkārtīgi attīstīta un kamēr vien ķeksīts netiek rāmīt ievilkts, viss ir kārtībā. Un kamēr mums eh, nebūs eh, reāli inspektori, kas dosies uz eh, visām šīm te ražotnēm, Nu, tā tas nav. Cilvēki rotācijas kārtībās dodas, un ik pa brīdim uh, ierodas kāds jauns, uh, cits cilvēks, kas tur nav iepriekš bijis, lai viņš varētu redzēt, uh, kādas tur ir kļūdas. Nu, tikai tādā veidā mēs varētu runāt par to, ka tirgu varētu nonākt uh, brazīļu gaļa. Tikai tā mēs radītu vienlīdzīgus noteikumus, bet man nav nekādas uzticības Mm, komisijai eh, un tam, ka komis, nav ticības tam, ka komisija spēja nodrošināt pārtikas nekaitīgumu. Paldies! Liels paldies! Es domāju, ka cilvēkiem jāuztic nedaudz vairāk. Maginas skundze. Nu, nevaru neatbildēt eh, Agņokunga uh, eh, komentāram par ārvalstu vetārstiem apvienotajā karalistē. Jā, apvienotā karaliste. Uh, E, tiešām ļoti paļaujas uz e, vetārstiem, kas nāk no ārpus e, Lielbritānijas. Nu, bet tā gan ir tāda interesanta programma. Bet runājot par pašais apspriežamo tēmu un prezentāciju, es gribēju lūgt, vai Džona Klārka prezentāciju nevarētu uh, mums izsūtīt uh, e-pastā, jo uh, Es te biju pilsoņu parlamentā kādu brīdi tādēļ, es visu nedzirdēju. Eh, bet eh, par Merkosūru. Es te neatsaucos uz pēdējā laika problēmām, vai komisija ir darījusi zinām Brazīlijas iestādēm par to, kāda pretestība ir Eiropas parlamentā attiecībā uz eh, tirdzniecības nolīgumu ar Brazīliju un par to, cik liela ir nevēlēšanās atvērt mūsu tirgu. Uh, um, Brazīlijas gaļai. Tā ir problēma mūsu um, komitejai. Un tālāk par uh, Brazīlijas gāļu. Vai jums ir sadalījums uh, pa uh, eh, gāļu, teiksim, pa dzīvnieku grupām, vai tā ir cūgaļa vai lielopeļa, vai uh, tas attiec uz visu veidu gaļām, vai tikai lielopu gaļu, un vai tas nav noticis gadiem ilgi, un kā tas būtu varējis notikt, ja uh, notiek pārbaudas attiecīgi. Brazīlijā, un, protams, arī komisija uh, realizē savus pārvaldes, bet mēs labi zinām, ka tas ir noticis arī mūsu pašu uh, ražotnēs. Uh, Mani satrauc tas, ka, ja pastāv aizdomas par kādu produktu, tas faktiski nodara kaitējumu visiem produktiem, jo pircēji vairs negrib pirkt šādu produkciju vispār. Un ja četri ražotāji ir izņemti no saraksta, e, vai tas jau ir formāli noticis, vai šobrīd nav jau kaut kur ceļā gaļa, kas uh, dodas uz Eiropas Savienību un ko komisija ar to darīs? Dekastro kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, vēlēju, vēlējos eh, pateikties eh, par šo te ziņojumu, un ASV jaunā nu, nostāja Un jautājums par to, vai ASV tagad nav ieņēmusi tādu jaunu uh, protekcionistisku nostāju, uh, vai uh, viņi neveidos tādu agresīvāku starptautisko politiku. Jūs daudz runājāt par Brazīlijas skandālu, tas, protams, ir satraucoši, bet, kā Āgilēras kundze sacīja, kā Eiropas iestādes mēs eh, tiešām nesaprotam, kādēļ uh, par to nebija nekādas nojausmas, kāpēc par to ir jāuzzina caur presi, jo gal galā nācīm redzot uz robežām kontrolas sistēmām ir jādarbojas labāk. Faktiski tiešām tas liek mums padomāt divreiz par to, kā mēs organizējam darbu, jo ņemot vērā tos apjomus, par kādiem ir runa, uh, Nu, tas viss ir ļoti nopietni. Nu, runājot par savstarpējības principu, tas būtu svarīgākais princips. Mums ir stingri Eiropas standarti, mums ir normas, kas ir ļoti striktas, un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai komisija spētu garantēt to, ka tieši tādi paši standarti un tādi pašas normas tiks ievērotas arī tajās valstīs, kuras vēlas uz Eiropu eksportēt. Tām ir jābūt absolūtam priekšnoteikumam jebkuram tirniecības nolīgumam, par kādu mēs vispār domājam. Paldies! Tad, kad jūs runājam jā, par protekcionismu no ASV puses, eh, nu, mēs eh, esam manījuši aizvien interesētāku attieksmi no daudzām eh, vēstniecībām. Um, par to, kā norita tirzniecības sarunas dažādās jomās. Tā kā, nu, acīm redzot, šis satraukums par pieaugošo protekcionismu no ASV puses, eh, nu, valda ne tikai Eiropas Savienībā, un protekcionisms vienmēr ir divpusējs, parasti jau viena pagala nedeg. Un tagad jā, Ārkungs. Jā, paldies. Divi komentāri par Brazīlijas gaļu. Nu, jāsaka, ka, protams, ja tas ir krimināla pārkāpums, tad tas attiecīgi ir arī jāsoda, bet ja tas ir sistēmas trūkums, tad tas jau ir nopietnāk, un tad es eh, nezinu, eh, kur eh, šī te sistēma ir izgāzusies. Uh, ja tās nav tikai vienkārši krimināla nozīgums, jo ir, eh, protams, jāatrod sistēmiski eh, tā tad risinājumi, bet tas varbūt prasa tādas garākas diskusijas. Otrkārt, es vienmēr esmu eh, lūkojies uz tirdzniecību un aizsargājis brīvas tirdzniecības principus, bet ņemot vērā uh, to, ka ir nemierīgi laiki, ņemot vērā noris ASV un Brexit, nu ir labi, ka pastāv kaut kādas alt alternatīvas un uh, tādas lietas, un uh, satrisinājuma tirgu, kā Kastro kundze teica, var, protams, gadīties. Un runājot par uh, tirdzniecības sarunām, te, protams, ir jāatrod uh, kompromisi, bet ir uh, jāskatās uz to, kas notiek ar lauksaimniekiem. Uh, jo uh, lauksaimniekiem ir uh, jānes savs sloks un tā tālāk, un nevajag aizmirst šo te savstarpējības principu un to, ka prasībām jābūt vienādām no abām pusēm. Paldies, Agņokungs, jums noslēguma vārdi. Magines kundze pieminēja manu vārdu. Mēs runājam par vetārstiem un kautuvēm. Mēs esam pieredzējuši inspektors, kas pie mums, kas bija speciālisti, un tad pēkšņi mums pateica, nē, viņi nav gana labi, mums ir jābūt īpaši vetārstam, kas ir diplomēts veterinārs. Es, man liekas, lai kļūt par veterināru ārstu ir jābūt septiņu gadu izglītības procesu, lai ārstētu dzīvnieks. Bet eh, šiem te speciālistiem, kas pārauga kautuvis, nu nav vajadzīga tik plaša izglītība. Un tad mums tika teikts, ka citiem ir, eh, citās Eiropas valstīs ir tikpat labas kvalifikācijas, un viņi mūsu gaļas inspektoru darba vietas aizpildīja. Un par to ir liels rūkums, un tā ir pirmā lieta, ko es gribētu darīt pēc Brexit, redzēt, lai šīs lietas tiktu atgrieztas atpakaļ. Paldies! Un es domāju, ka šā brīdī lūksim komisijas pārstāvis. Jūs varbūt varat vienoties, kungi, kādā kārtībā jūs vēlaties izteikties. Lūdzu. Thank you, I'll, I'll... Paldies. Nu, es, es sākšu. Un Maikls pēc tam uh, turpinās uh, tieši konkrētāk par, par Brazīliju un tā tālāk. Pirmkārtām, mm, precizēsim faktus. Pirmkārtām Es neesmu brīvās tirzniecības nolīguma kaut kāds propagandists vai entuziasts. Esmu agnostiķis šai ziņā, ja vēlaties. Ja runājam par lauksaimniecību, komisija nāk ar priekšlikumu pie eh, padomes, un padome dalībvalsts ir tās, kas lemj, uh, uzsākt vai neuzsākt kādas sarunas par šādiem nolīgumiem. Atbilstoši PTA nolīgumiem lauksainiecība nav iespējams vienkārši neiekļaut brīvās tirzniecības nolīgumos, un es kā sarunu delegācijas eh, spēlētājs eh, pēc labākās sirdsapziņas, tad arī aizstāv mūsu intereses. Tā kā, lūk, eh, neapsūdziet mani kaut kādā pārmērīgā, nepamatotā entuziasmā. Otram kārtā mm, Bovē kungs vaicāja, kāpēc Eh, mēs eh, šobrīd risinām sarunas ar Irānu. Nekas tāds nenotiek. Mēs vienkārši eh, cenšamies popularizēt mūsu produkciju, sekmēt mūsu eksportu Irānas tirgu, kas, kur apetīte uz, uz Eiropas lielopu gaļu, aitu gaļu aug, augumā. Tad vēl nevaru šobrīd jums neko uh, atklāt par, par Brexita procesa aizkulisēm. Uh, Ehm, apvienotāji karalistē ir, ir vis, visas kārtas eh, tās rokās, ehm, kad eh, mums, eh, kad mums būs jāizdara savs gājiens, nu tas ir atkarīgs no tā, kādu gājienu tagad izdarīs apvienotā karalista. Tālāk bija šādi mm, daži komentāri par atsevišķiem brīvās tirzniecības nolīgumiem. Pilnībā piekrītu Agilērs kundzei, tiešām mums nāktos tā ie, ie, iekļaut, ieaust Eiropas standartus visos šādos nolīgumos. Šai ziņā absolūti esmu viensprāts ar jums. Tas ir uzstādījums turpmākiem gadiem un tālāk nekova kungs par eh, de, sensitīviem, delikātiem eh, produktiem, par eh, rīsiem. Tas tiešām ir ļoti delikāts produkts ne tikai un vienīgi attiecībās ar Vietnamu un Taizemi. Ar Vietnamu mums izdevās jau panākt vienošanos ļoti tādu pieticīgu, knapu, bet tomēr kvotu, kas aizsargās mūsu rīsu audzētājs arī ar Taizemi plānojam tādu panākt. Un tad vēl, protams, ir amerikāņi, uh, Eh, kad nu, šīs sarunas atsāksies, tad iestāsimies par mūsu arī sadzētāju interesēm. Rodrīgesas kundzei bija vairāk jautājumu, kas notiek attiecībās ar Japānu, ar Merkosuru valstīm. Eh, ar Japānu esam tikuši ļoti tālu, burtiski finiša taisnē, ceram šķērsot eh, finiša līniju vēl pavasarī. Tas ir tas mērķis, ko publiski ir, ir pieteicis Junkers un premjers Abe Un tas ir vērtējums tikai un vienīgi pozitīvi mūsu uh, lauksaimniekiem. Uh, Japāna mums nav konkurence, uh, tā vietā viņi ir tikai uh, noņēmējs, patērētājs uh, mūsu visplašākajam produktu klāstam - vīns, cugaļa, uh, jār, jāragaļa um, un brīvas tirzniecības nolīgums ar Japānu plat, pavērs platus vārtus mūsu produkcijai ceļā uz, uz Japānas patērētāju galdiem. Uh, Tas nostādīs mūsu vīna, vīna ražotājs uz uh, uh, līdzī, vienlīdzīgā tātad spēles lauka uh, iepratim Čīles, Austrālijas vīnaudzētājiem. Visiem šiem nolīgumiem līdzi ir obligāti veicams ilgspējīgas, ilgspējīgas attīstības aspektu izvērtējums ietekme uz maziem vidējiem lauksaimniekiem un vēlos atgādināt arī par nesen noslēgto Uh, kumulatīvās ietekmes vērtējumu, kas ir tagad papildu tāds elements uh, jebkuram brīvstirdzniecības nolīgumam un ietekme tieši uz, uz uh, sensitīvām nozarēm. Šāds ietekmes izvērtējums izvērtē tādus polārus scenārijus, tātad totālu liberalizāciju aplūko, kādu ietekmi tas atstātu uh, Uh, un tad meklē atrast uh, šo, šo vidus, uh, viduspunktu, šo pieņemamās ietekmes mm, punktu noteiktiem, noteiktiem produktiem, produktu grupām, nozarēm. Un līdz ar to mēs varam tā objektīvi spriest par to, kādu, kādu produktu, kādu nozaru gadījumā liberalizācija nav vēlama tā vietā drīzāk būtu apsverāmā tarifu un ievadmuitas saglabāšana. Um, izskanēja vēl viens jautājums. Um, nu, nav gluži tik, tik vienkārši ar, ar brīvo tirzniecību, ka visi mainās ar visiem produktiem. Nē, uh, katrs spēlētājs tomēr ir īpatnējs, atšķirīgs ar, ar savām stiprajām uh, kārtīm, saviem produktiem. Nu, salīdzināsim, piemēram, Āziju, uh, ASV, Eiropu. Daudzos gadījumos, protams, ir saskatāmas kaut kādas tendences, kaut kādas līdzīgas pazīmes, mm, bet nu vienmēr ir, ir, ir atšķirības tajā produktu klāstā, ar, ar ko notiek šī te starptautiskā apmaiņa. Tālāk mm, bija vairāk jautājumu tieši par šiem riska momentiem. Viens no jums vaicāja norādot uz to, ka, ka Merkosur kolēģi, piemēram, ļoti labi saprot, eh, kādi ir riski eh, lielopgaļas nozarē, eh, putnu gaļas nozarē, rīsa nozarē. Un tā tas tiešām ir, mēs neko pārāk necenšamies slēpt. Un, un šeit arī ir vairāki Merkosur draugi mūsu vidū, kas, kas sako šai sarunai. Um, tā kā šeit norit spēle ar, ar atklātām kārtīm mm, lielā mērā. Tālāk jautājums par, par to, cik svarīgi ir godprātīgi uzņemto saistību izpilde, cik būtiski ir raudzīties, lai mūsu labais pienesums netiktu uzurpēts, mums atņemts gala beigās, piemēram, runājot par geografiskajiem norādēm, lai, lai mūsu partneri nesāktu tagad pēkšņi masveidā savai produkcijai šādas norādes piešķirt. Uh, Mēs raugāmies, lai, lai šeit tiešām nebūtu kādas nevēlamas sekas tādā plašākā starptautiskā kontekstā, lai nebūtu pēkšņs negaidīts kāds trieciens no, no, no, no flanga, no kāda cita partnera. Mm, šeit runāja par, par Čīles vīnu, piemēram, Ķīnas tirgu. Un visbeidzot bija jautājums par PTO, par, par to, kas notiek tur. Komisija un, un Eiropas Savienības delegācija ir apņēmības pilna PTO darbā tiešām likt priekšā vairākus jaunus jautājumus par, par kaitīgām, nevēlamām subsīdijām un, un pareizāk sakot, to, to izskaušanu, to atcelšanu. Tas ir mūsu interesēs. Uh, kur pretī PTO partneri uh, nu, ļoti negribīgi uh, pat pieļauj domu, ka varētu tikt apsvērti kaut kādi turpmākie liberalizējoši uh, risinājumi. Nu, uh, Um, gan jau, ka ne, ne, nesniedz jums tieši tādas atbildes, kādas jūs būtu vēlējušies dzirdēt, bet nu, tas ir tas, ko spēju jums uh, atbildēt. Nu, Maikls uh, konkrētāk atbildēs par, par uh, Brazīliju. Jā, labi, paldies tātad par Brazīliju konkrēti runājot. Mm, jautājums, kas atskanēja atkal un atkal, kādas mācības mums, mums kādu secinājumus izdarīt. Nu, tas ir arī jautājums, kas nodarbina mani. Um, pirmo sūdzību mēs iesniedzām piekdien momentā pēc tam, kad saņēmām šīs ziņas, tad sakoja formāla Brazīlijas reakcija. Mēs tā tad norādījām, ka ir absolūti nepieņemami tas, ka mēs uzzinām par, par šādiem pavērsieniem, lasot mēdīju ziņas un, un norādām, ka tā turpināt nedrīkst. Un, un vairāki deputāti tātad par to izteicās vai tas varētu liecināt par, par sistēmiskām nebūšanām Brazīlijā, par kādu nolaidību tajā, kā tiek veiktas kontrolas un inspekcijas Brazīlijā. Mēs uzdevām tieši šo jautājumu mūsu brazīļu partneriem, vai gadījumā tas neliecina par tādu vispārēju ierastu sistēmu pie viņiem, nevis par atsevišķu tādu ārkārtēju gadījumu. Vai tik tiešām ir tā, kā ziņo uh, Prese ziņo mēdī, ka tur krāpjas visi, ka tur visi ir, ir, ir uzpērkami un tā tālāk. Brazīlijas, protams, oficiālā puse norāda, ka te nebūtu nav runa par, par kaut kādu tādu endēmisku, plaši izplatītu, izplatītu praksi, bet nu, tie ir tikai vārdi pagaidām, ko esam dzirdējuši no Brazīļu puses. Tur pretī, un vairāki no jums to minēja. Kāpēc mēs lūk paši to nesam piefiksējuši, veicot kontrolas šeit uz vietas, pārbaudot šo te prozī, bra, Brazīlijas produkciju? Un šeit man jāteic tā, kādam ir, ir, ir, ir, ir izdevīgi bīdīt šo maldīgo priekšstatu, ka, ka Eiropai visas durvis ir, ir, ir plaši pavērtas un pie mums ieved, eh, ko vien pagadās un ko vien kādam gribās. Brazīlijas gadījumā eh, tika un tiek veiktas visas kontrolas, pārbaudes, auditi un tā tālāk. Runājot par Brazīlijas lielopu gāļu, esam atkal un atkal gadu no gada norādījuši uz tādiem aizdomīgiem momentiem, uh, bet tā kā mums oficiāli teica, nesatraucieties, viss ir kārtībā, mums ir ļoti strikta kārtība, mm, turklāt nu, arī pie mums tiek ievesta tikai atkalota gaļa, jau, jau apstrādāta, apstrādāta gaļa. Nu, mēs pieņēmām, ka viss ir kārtībā, labi apzinādamies, uh, ka šis kontrolas līmenis ir ļoti augsts, importēta tiek tikai gaļa no noteiktiem reģioniem, noteiktā pakāpē apstrādāta un uh, tas, ir, tas ir viens daži no jums, kas, kas šeit ir, ir ilgāku laiku labi atcerēsies, kas notika 7. 8. gadā, kad tad bija liela, liela ņemšanās, liels uh, Eh, troksnis, un, un, un tā kā mums ar, ar Brazīliju mūsu attiecībām ir eh, vēsture. Runa bija ne tikai par, par lielopu gaļu, runa bija arī par cūgaļu. Brazīlija ir eh, lielākais cūgaļu eksportētājs pasaulē. Viņi neeksportē, piemēram, maltu cūgaļu, viņi tātad izcirstu cūgaļu tikai eksportē. Uh, Un tā pie mums netiek e, plaši ievestā, jo mums ir regulāri bijušas e, sūdzības. Un, ja runājam par e, kontrolēm, kas tiek veiktas ievadot Brazīlijas gaļu, visas partijas tiek pārbaudītas, tiek pārbaudīta dokumentācija, tiek pārbaudīts pats produkts. Bet, ja runājam par kaut kādu plašu mm, sazvērestību, Uh, nu, tad uh, īsti nezinu. Uh, mans ieteikums būtu labāk pat nemaz nemēģiniet. Mēs ātri vien mūsu kontrolas sistēmas atklās nekvalitatīvu produkciju, nepilnības dokumentāciju un tā tālāk. Un, uh, Nu, šis skandāls tagad vēršas plašumā. Esam lūguši mūsu dalībvalstis pastiprināt kontrols, veikt plašāku fizisku produkcijas, ievestās produkcijas pārbaudi, ņemt paraugus, laboratoriski pārbaudīt iespējamo patogēnu klātbūtni, E. coli klātbūtni. Un mēs pilnībā paļaujamies, ka dalībvalstis to arī godprātīgi pildīs Un mēs negrasāmies kaut kā piekāpties vai tā gļēvi noklusēt eh, šīs, šīs eh, nekārtības, eh, šīs nepilnības. Tiklīdz mēs kaut ko jaunu uzzināsim, par to nu, nekādā gadījumā neklusēsim, rīkosimies, uzrunāsim to, kas, kas, kas ir jāuzrunā. Un šonadēļ pat tiksies SPS mm, komiteja PTO paspārnē Ženēvā. Uh, Uh, un uh, tas uh, būs uzskatāms apliecinājums tam, ka mēs esam modri, nepagurstoši mūsu patērētāju interešu un veselības sardzē. SPS mm, režīms ir saistošs ļoti lielam skaitam trešo valstu, un mēs tur ļoti aktīvi, ļoti mm, uzmanīgi līdzdarbojamies. Un to vēlos jums atgādināt, stāvot kā iekšējā tirgus sardzē, tā tā arī runājot par kādām divpusējām ārējām tirzniecīskām attiecībām, mēs atkal un atkal uzstājam cienījamie partneri, spēlējam pēc noteikumiem, pēc atbilstoši norunām, kādas paši esam slēguši. Tas ir vienīgais veids, kā, kā ilgākā termiņā uh, Uh, garantēt uh, uh, mūsu interešu aizsardzību, mūsu patērētāju, mūsu pašu ražotāju interešu aizsardzību. Proti, ka visi spēlē pēc objektīviem noteikumiem un pilda uzņemtās saistības, savstarpēji dotās saistības. Eh, nu, tagad uzturēsim, protams, eh, regulārus kontaktus ar Brazīlijas atbildīgajām iestādēm. Ja viņu reakcija nebūs eh, mūsu apmierinoša, nu, tad, protams, meklēsim citas iespējas. Mm, nu, tagad, tagad, protams, protams ir, ir savs gājiens jāizdara Brazīlijas atbildīgajām iestādēm kas līdz šim ir rīkojušās ļoti korekti, ļoti godprātīgi. Ja izrādīsies, ka šī krāpšanās, šīs nelikumības tur ir daudz plašākas, sistēmiskākas, eh, nevis tikai tādas epizodiskas, eh, nu tad atgriezīsimies pie, pie, pie, pie tās situācijas, kādā bijām eh, pirms desmit gadiem, septītajā gadā. Paldies! Paldies, dāmas un kungi! Mūsu vidū ir arī ārējās darbības dienesta pārstāvis. Um, varbūt mums nāktos uzrunāt augsto, uh, augsto pārstāvi Mogherīnī, varbūt pašu uh, komisijas priekšsēdētāju uh, iesaistīties šajā procesā un gādāt visaugstākajā līmenī par mūsu nozares interesēm. Mm, varbūt šeit ir sasaucama īpaša kāda komanda, kas, kas eh, šo jautājumu skatītu. Flanagana kungs. Eh, jā, gribēju tikai uzdot jautājumu attiecībā uz to, ko uh, jūs minējāt, atbildot uz deputāta Sanders jautājumu un par tirdzniecības nolīkumiem. Jūs teicāt, ka tie ir relatīvi komplementāri. Tad, tad uh, te ir runa par to, kas mums tā kā varētu paiet garām. Ko jūs īsti domājāt ar šo frāzi relatīvi komplementāri? Un es nesaņēmu arī atbildi uz eh, tirzniecību, cik daudz lielopu gaļas ir ievests un tieši uz kurām vietām. Pani poseu Agudava. Aguilers kundze. Una pregunta muy concreta al representante de la DGSANTE. Eh, ningún Estado miembro. Gribu uzdot jautājumu eh, Santē ģenerāldirektorātā. Vai neviena dalībās nav paziņojusi komisijai par to, ka pastāv problēmas ar eh, lielopu gaļu no Brazīlijas? Vai importējot nekas eh, nav ticis atklāts? Saskaņā ar jūsu teikto, pašlaik kontrolas tiek padarītas stingrākas. Nu, iespējams, ka agrāk vienkārši netika noņemtas uh, vajadzīgās pārbaudas, tad netika veikts viss, kas, tas, kas bija jādara. Un es uzdevu arī jautājumu par Čīli, tādu šis noliekums eh, par ekoloģiskiem produktiem. Uh, Nē, nē, es nedomāju, ka mēs uzdosim vēl tagad jaunus jautājumus. Dosim vārdu uzreiz direktoram, lai viņš varētu atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Paldies par uh, pirmo jautājumu, tātad frāze par relatīvo komplementaritāti attiecībās tirdzniecības plūsmām. Lūk pāris piemēru. Uz ASV mēs eksportējam galvenokārt vīnu, uh, spirtotos dzērienus, olīveļu, uh, makaronus, apstrādātus produktus, un uh, vai kāds zina, ko mēs savukārt importējam no ASV, kas tiek importēts lielākajos apjomos? Tas ir mandelas. Mandelas mēs paši nevaram diezgan daudz eh, sarešot. Mandelas mazliet ir ražošana, bet uh, E, nepārāk daudz. Un otrais produkts ir sojas pupiņas, tātad sojas pupiņu produkti, ko izmanto lobarībā. Tas pats attiecas arī uz Dienvidu Austrumāziju. Arī šeit mēs varam novērot e, tādu komplementaritāti. Tātad ne jau vienmēr mēs tirgojamies ar atšķirīgiem produktiem, bet ja notiek kaut kāda tirdzniecība produktiem, tad tam ir savs iemesls. Tātad, uh, iespējams, ka kvalitāte ir cita un patērētā vēlas sakaut ko kvalitatīvāku, vai arī ir eh, cēnu atšķirības. Vienmēr ir kaut kāda loģika. Es atvainojos, ka neatbildēju uz jūsu jautājumu tātad par ekoloģisko produktu nolīgumu ar Čīli. Mēs nesen noslēdzām eh, divpusēju nolīgumu ar Čīli, lai atzītu uh, savstarpēji mūsu ekoloģiskās ražošanas sistēmas. Uh, Mēs e, to noslēdzām kā autonomu nolīgumu. Mēs e, negribējām nogaidīt, lai to tālāk iekļautu tirdzniecības nolīgumos ar Čīli. Mums vienkārši bija ērtāk un ātrāk noslēgt šo ekoloģisko produktu nolīgumu ar Čīli, nevis mēģināt atjaunot brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Čīli, jo tad mums būtu jāgaida 2-3 gadi. Es ceru, ka šī atbilde ir pietiekami skaidra. Un eh, tagad šis papildi jautājums par Brazīliju. Un skaitļi tātad, kas ir manā rīcībā. Mēs esam importējuši 65 tūkstošus tonu lielopu gaļas 2016. gadā. Tas ir mazliet mazāk nekā 1% no kopējās lielopu ražošanas uh, Eiropā. Attiecībā uz vistu gaļu Man ir tikai kaut kādas aptuvenas vērtības, apmēram 153 miljonu eiro vērtībā tiek ievesta vistas gaļa. Man šķita, ka šis skaits ir par zēmu, man šķiet, tam vajadzētu būt mazliet augstākam. Iespējams, ka te ir runa par vistas gaļas filējām, bet uh, citi vistu produkti nav iekļauti. Par valstīm. Lielopu gaļai. Tas ir valstis, ko jūs varētu iedomāties, tā ir Nīderlande, tāpēc, ka Rotterdamā ir osta, kurā tiek uh, ievesti produktu Eiropā kopumā, pēc tam Itālija, Spānija, Lielbritānija, Beļģija zināmā mērā. Man nav šeit konkrētu datu par katru valsti par vistu gaļu. Un tagad paziņojumi eh, no dalību valstīm, kontakti ar dalību valstīm. Visas dzīvnieku izcelsmes preces tiek simtprocentīgi pārbaudītas, tātad eh, dokumentu identitāte un arī fiziskas pārbaudas. Katra krava tiek pārbaudīta. Tagad dalība valstis veiks pastiprinātas pārbaudas attiecībā uz fiziskajiem aspektiem, tātad tiks noņemti paraugi eh, no pārtikas produktiem. Šīs eh, pārbaudes notiek visu laiku, tās ir pastāvīgas, un kopš 2016. gada uh, Ir bijuši 47 ziņojumi šajā grīnās rēģēšanas sistēmā. Tas notiek šajos kontrolas punktos attiecībā uz importētajiem produktiem no Brazīlijas. Nu, tam visam mēs tagad uh, sekojam līdzi. Es tomēr gribētu nošķirt šos paziņojumus no uh, šīs skandālas. Īsti nezinu, vai šeit pastāv saikne. Uh, Galvenais tagad ir tas, ka mēs esam pieprasījuši informāciju no Brazīlijas varas iestādēm un esam ieviesuši šīs pastiprinātās pārbaudas dalību valstīs. Tas arī mums ļaus saprast, cik lieli apmēri ir šim skandālam, un, un mums vajadzēs arī paskatīties, vai ir vajadzīgi papildu piesardzības pasākumi. Dāmas un kungi, liels paldies! Tas viss ir ārkārtīgi svarīgi, jo kā gan mēs eh, varēsim uzbūvēt šo jauno kopējo lauksamniecības politiku? Kā mēs varēsim runāt par šo jauno kopējo lauksaimniecības politiku un Eiropas eh, ražotāju situāciju? Mums šādas diskusijas ir ļoti vajadzīgas, tieši tāpēc mēs gribējām iegūt pēc iespējas vairāk informācijas šīs dienas viedokļa apmaiņā. Tas tiek darīts, lai mēs pārstāvētu ražotāju un lauksaimnieku intereses. Līdz ar to esam um, pielikuši punktu šim darba kārtības punktam. Lielas paldies arī par um, sniegto informāciju par Brazīlijas lielopkaļas skandālu. Noteikti pie tā atgriezīsimies. Šīs jautājums ir ļoti svarīgs, un esmu pārliecināts, ka tas rada arī bāžas plašākai sabiedrībai. Līdz ar to esam izskatījuši 13. punktu. Tagad 14. punkts koordinātoru sagatavoto rekomendāciju apstiprināšana. Uh, no rīta mums bija koordinātoru sanāksme. Noteikti, ka būsiet saņēmuši sagatavotās rekomendācijas. Tās tika nosūtītas pēpastu. Iespējams, ka saņemsiet arī uh, Uh, dokumentus papīra formātā. Neredz, ka kādam būtu iebildumi, līdz ar to uzskatīsim, ka šīs rekomendācijas ir pieņemtas. Citu jautājumu nav. Nākamā sanāksme ir paredzēta 11. aprālī no 15. līdz 18.30 un 12. aprīlī no 9. līdz 12.30, kā arī pēcpusdienā. Domāju, ka mēs varam līdz ar to slēgt sanāksmi. Šī sanāksme bija patiešām interesanta. Lielas paldies visiem par dalību! Paldies arī tūkiem!